Uh, so, ladies and gentlemen, I think... Dāmas un kungi, es domāju, ka diezgan daudz kolēģi ir ieradušies pēdējo minūšu laikā, un mēs varētu sākt sanāksmi. Lūdzu, ieņemiet vietas. Būtu jauki, ja jūs varētu apsēsties, jo mums ir diezgan daudz darbkārtības punktu, kas ir jāizskata. Vai es varētu formāli lūgt jūs apstiprināt darbu kārtību? Vai kādam ir kāda priekšlikuma par grozījumiem? Tad, eh, ja nē, tad tas ir pieņemts. Darba kārtībā vajadzētu būt jums uz galda. Šī sēde tiek translēta internetā, tāpat kā līdz šim visas sēdes arī pēdējā laikā, un eh, sveic arī visus, kas mūs klausās tiešsaistē. Um, Un e, tie, kas pagājuši nedēļ nebija, tie var saņemt šo vēstkopas kopiju. Un e, tiem, kas mūs skatās internetā, tad to var atrast e, IMCO mājaslapā. Un tur jūs varat kļūt par mūsu draugiem un saņemt šo vēstkopu. Mums ir arī jāapstiprina protokola no 1. februāra sēdes protokols ir iesniegts, un ja kādam ir kādi komentāri vai jūs vēlaties kaut ko grozīt, tad eh, lūdzu iesniedziet tos līdz rītdienas sēdes beigām un ņemsim tos vērā. Labi, sāksim ar darbu. Tā kā Bernadette ir ieradusies, vai jūs varētu vadīt sēdi, jo es esmu referents par nākamo punktu. Vai jūs lūdzu varētu vadīt sēdi? Okay. So I'm going to... To mēs neieplānojām iepriekš, bet uh, ja jūs varētu novadīt nākamos divus darbkārtības punktus, tad uh, es varētu prezentēt savus uh, ziņojumus. Lūdzu, jūs varbūt varētu apsēsties šajā vietā, un es stādīšu priekšā savus divus atzimumus. Voilà, donc la mise en place. Tā tad eh, mēs tagad samainījāmies vietām, un es aizstāšu mūsu priekšsādātāju uz kādu laiku, kamēr viņš prezentēs savus divus atzinumus, un pāriesim uzreiz pie pirmā punkta - platjosla Eiropā - ieguldījums digitāli virzītā izaugsmē. Atzinuma sagatavotājs ir mūsu priekšsēdētājs Hārborkungs. Uzreiz dod viņam vārdu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms gribētu pateikties visiem ēnu referentiem, kas deva savu ieguldījumu izstrādājot pirmo atzinumu projektu. Mums bija pirmā sanāksme, kur mēs apmainījāmies ar idejām, un šajā pirmajā projektā es tās esmu iekļāvis, varbūt saņemšu kāds ieteikums arī šo pēcpusdienu. Gribēju tikai pateikt, ka atzinumi eh, ļoti iegūst eh, tieši no grozījumiem, jo jūs zināt, ka atzinumiem ir ļoti strikti noteikumi, tiem, tie nevar būt par garu. Un tāpēc es centos šeit no mūsu perspektīvas arī kādu labumu dot. Es gribēju šajā atzinumā galvenokārt runāt par nākamās paaudzes platjoslu un stikla šķiedras savienojumiem. Un par to mēs runājam arī telekomunikāciju pakotnes ietveros, īpaši arī uh, par patērētāju tiesību aspektu, un šajā jomā noteikti mūsu komiteja var dot būtisku ieguldījumu, un pāris no šīm lietām gribētu pieminēt arī vēlāk. Bet pirmkārt, runājot par vienoto tirgus aspektu, es domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, ka konkurētspējīga komunikācija infrastruktūra mūsdienās, tas nozīmē platjoslas infrastruktūru un bla, galvenokārt tas būs stikls šķiedras tīkls, bet arī um, bezvadu tīkli noteikti būs svarīgi uh, patērētājiem. Tas būs izšķirīgi svarīgs instruments, lai veicinātu labāku uh, iekšējā tirgus darbību un veicināt pārobežu aktivitātes. Un pāris no šīm joslā, no šīm lietām es uh, arī uzsvēra savā atzinumā. Arī faktu, ka, lai veicinātu investīcijas, mums ir vajadzīgs pilnīgi funkcionējošs konkurences tirgus, konkrēt spējīgs tirgus, un tā kā mūsdienās ir eh, daudzos budžetos taupības pasākums, tad mums ir eh, šeit eh, jāuzsver, cik liels iespējas ir investoriem investēt platjoslā. Uh, Un eh, pie investīcijām es piesaistīju arī jautājumu par tīklu atvēršanu pēc iespējas plašākam patēriņam un arī aicināt valdības un valsts iestādes sadarboties ar tīklu provideriem. Un ja tiek dalīti šie pakalpojumi un uzlabota kapacitāte tīkla izmantošanai, ja um, ir vairāk operatori, tad var arī izmantot viedos tīklus, sniegt uh, e-pakalpojums veselības un iepirkumu jomā. Mūsu komitējuši ir svarīgi aspekti, un tas padarīs investīcijas daudz atraktīvāks, un ja tas tiek apvienots ar uh, uh, citām lietām, piemēram, uh, citiem infrastruktūras veidiem, piemēram, ūdens elektrības piegāde, atkrit, uh, uh at, um, notekūdeņu sistēmas. Tas var uh, uzlabot šo sistēmu, jo šeit ir runa par patērētāju piesaistīšanu un izmaksām. Un tad, kad uh, mēs redzam tagad, ka ir taupības pasākumi valstīs, mums ir um, jāpiesaista šādi te investori, jāpadara investīcijas pievilcīgas. Protams, būs Vajadzīgs arī valsts atbalsts, eh, tas jau notiek daudzās valstīs, bet uh, ietver nosacījumi valsts atbalsta kritēriji un tas, ka šie tīkli, kurus atbalsta valsts finansējums, būtu jābūt atvērtiem tīkliem, tas ir izšķirīgi svarīgi. Tātad to arī šeit esmu iekļāvis. Un visbeidzot, es runāju par eh, lietotāju uh, tiesību jautājumu. Mums būs arī smagi jāstrādā, lai panāktu to, ka patērētāji interesētos par kvalitatīvākiem pakalpojumiem, ko var sniegt pat, platjosla. Un viena no svarīgākajām lietām, kas mums šeit ir jādara, ir jāsniedz precīzāk un labāka informācija par tiem pakalpojumiem, ko patērētāji eh, saņem tagad. Ofcom, Britu telekom regulators ir veidis, veicis pētījumu, kas parāda, ka uh, Patērētāji vidēji e, ātruma ziņā saņem daudz mazāk nekā to, kas tiek solīts. Un e, tas ir jāiekļauj šeit lietotāju tiesību elementā. Telekomunikāciju paketē mēs prasījām, lai būtu precīzāki apraksti un e, atbilstošā kvalitāte, un lai patērētāji tiktu informēti par kvalitāti. Un tāpēc es šo to šeit iekļāvu. Uh, Un eh, šeit vajadzētu nodrošināt eh, to, ka šis ātrums tiešām tiek sniegts. Un es lūdzu Berek, kas ir telekomunikācija regulātoru institūcija, nāk klajā ar kopīgiem standartiem platjoslas ātrumam un um, uzstāja, lai tiktu vērtēta uh, pieredzi, kas tiek gūta patērētāju vidū. Ja patērētājs zinātu šo informāciju, viņi varbūt būtu uzstājīgāk prasot šo te solīto ātrumu, un tad šie pakalpojumi uzlabotos. Šis britu ziņojums rāda, ka uh, stikla šķiedras uh, tīklu ātrums uh, ir daudz atbilstošāks tam, kas ir uh, solīts. Tātad tur nav problēma. Problēma ir ar uh, tagadējo platjoslas eh, tīklu, kas tiek, eh, kur tiek izmantot esošie tīkli. Un daudz no jums eh, ļoti interesējas par tīklu neutralitātes jautājumu, tāpēc to šeit pieminēju, un par internetu atvērtību. Un ir jānodrošina, ka um, arī šādā uh, aktā, ātrākā, plašākā platjoslas tīklā lai nebūtu diskriminācijas. Ja atceraties, manā sākotnējā ziņojumā par to daudz diskutējām. Tie noteikumi, kas tagad ir telekomunikācija direktīvā, ko regulātori sāk piemērot, šim brīdim ir atbilstoši, bet es domāju, ka šī situācija ir jāturpina novērot. Tagad daudzās valstīs mēs redzam, ka pakalpojums sniedzēji sniedz daudz vairāk informācijas patērētājiem par to, kā viņi pārvalda tīklus un apvienotajā karalistē. Tā ir viena no pirmajām valstīm, kur eh, šī sistēma tiek piemērota, proti tāda plašāka, detalizētāka informācija patērētājiem attiecībā uz platjoslu un par to, kā tiek pārvaldīti pakalpojumi, tad, kad ir liela tīkla noslodze. Uh, Paldies, priekšsādātājs kundze. Es labprāt uzklausītu ēnu referents, un es ceru, ka tad mēs varēsim sastādīt ļoti labu atzinumu. Paldies. Merci, Malko. Paldies, Malkom. Un paldies par um, ievadvārdiem un paveikto darbu. Tagad došu vārdu visiem ēnu referentiem. Uh, kur atsabildu pirmā? Un pēc tam Korholas kundze. Like Paldies! Es esmu ārkārtīgi priecīga jums šodien. Eh, jūs šodien iepazīstināt ar Korholas kundzes viedokli. Viņa vēlas izteikt pilnīgu atbalstu Hārboru kunga ziņojumam un lieliskajai sadarbībai. Mēs vēlētos uzteikt to, ka ir nepieciešams investīcijas, lai mēs sasniegtu digitālās darba kārtības Eiropā mērķus. Runājot par eh, stikla šķiedras eh, tīkliem. Tas ir nepieciešams, lai veicinātu nodarbinātības palielināšanos Eiropā. Korhols kundze uzsver, cik ārkārtīgi svarīgi ir vienotais tirgus, lai savienot visus patērētājus platjoslas tīklā. Dalībvalstīm ir eh, jāmēģina pārskatīt kopīgais Eiropas Savienības telekom ietvars. Korhols kundze ir arī spektra politikas programmas ēnu referenti, un viņi vēlētos visiem atgādināt, ka šī programma ir būtisks digitālās darba kārtības aspekts. Paldies! Tagad nākošais runātājs uh, Dekampos. Queria agradecer ao colega Malcolm Harbour pelo seu trabalho, pelo contributo. Jā, uh, es gribētu pateikties Malkalnam Harboram par viņa darbu, par arī teikto par šo atzinumu. Tas ir ļoti uh, apjomīgi bijis un gribētu īpaši pateikties par to, ka viņš ir uh, iestrādājis uh, tos priekšlikums, kas skar e-pakalpojums uh, tirdzniecībā. Uh, Uh, veselības aizsardzībā, kā arī pārņēmis uh, risinājums uh, attālinātiem ES apgabaliem un citus jautājumus. Jo šeit mēs redzam, ka ekonomiskie, sociālie aspekti platjoslas internetu izmantošanai tiek pilnā mērā izmantot un ieviesti. Platjoslas internets būs, nu, tā kā ātri ātrs kustības ceļš, kā liela, nu, tāds ceļš, pa kur ļoti daudz var uh, Um, ātrā, ļoti ātras mašīnas braukt, un uh, mums jārunā arī ir par izmaksām, par uh, pārraidīšanas izmaksām, un arī jārunā par neutralitāti, kāda ir nepieciešama. Mēs tajā pašā laikā runājam arī par to, ka tiek uh, norādīts uz uh, iespējamiem trūkumiem, kāda ir šajā tirgu, un arī uh, um, uh, mēģināts uh, nodrošināt godīgu konkurenci. Ir ļoti nozīmīgi, lai mēs uh, nodrošinātu uh, to, ka Eiropas uh, līdzekļu izmantojums ir korekts visām infrastruktūrām. Mums ir jācenšas, lai uh, novērstu visus trūkums. Protams, ka šim sektoram ir ļoti liela nozīme, lai veicinātu infrastruktūras attīstību. arī publiskais iepirkums sektors šeit šajā mm, jautājumā ir nepieciešama korekta attīstība, tāpat arī kā mūža izglītība, kā arī e-tirdzniecība un sasaiste ar tirgus plašāku izmantošanu un attīstīšanos. Visi šie jautājumi ir ļoti nozīmīgi. Saikne starp joslas internetu, skolām, slimnīcām. Uh, un citām publiskām iestādēm arī ir ārkārtīgi nozīmīga. Gan a, publiskais, gan privātais sektors ir jāiesaista, lai attīstību a, pakalpojumu sniegšanu veselības aizsardzības jomā, kā arī e-pārvaldības jomā. Tas ir tas jautājums, kas a, ir kā pozitīva, pozitīva impulsa došana platjoslas interneta izmantošanā. Un, protams, ka es iesniegšu arī grozījumus. Paldies! Nākošais runātājs Alde grupas vārdā. Ēna referents nav, varbūt, ka Kreutzmann kungs vēlas uzstāties. Priekšsēdētais kundze man ir ļoti žēl. Mums likās, ka kolēģis ieradīsies. Man neviens nav lūdzis neko teikt. Es tagad nevaru jums neko līdzēt. Tas jau nav. Uh, nekas slikts, pat ja kolēģis nedaudz vēlāk ieradīsies vai uzrunās mūs pēc pārējiem, tas nekas uh, varēšu dot viņam vārdu zaļo. Uh, vārdā Enštrām kungs uh, arī nav zālē, bet varbūt, ka kāds viņu vietā var. Jā. Rūils kundze. Jā, paldies Hārbora kungam par to, ka viņš runā par tīklu neutralitāti, jo tas ir bijis arī tāds ļoti um, aktīvi diskutēts jautājums, piemēram, arī vispārreiz nozīmes pakalpojumu diskusijā par pakalpojumiem, kā arī par valsts atbalstu maksājumiem. Tas dažkārt ir dalībvalstīs svarīgs jautājums un arī par informācijām un arī aptvērumu, jo lauku reģionos dažkārt ir pārāvam platjoslas pieejā. Uh, Un šeit, ja nebūs iespējas izmantot visas atbalsta maksājumus, tad būtu grūtības. Labi ir, ka visi finansējuma instrumenti tiek pieminēti, un es domāju, ka tas būs ļoti nozīmīgi. Nu, redziet, kolēģis ierodas. Tas būs ļoti nozīmīgi. Un kopumā es varu teikt, ka mēs atbalstam šo uh, ziņojumu. Tas ir labs, uh, pievērš uzmanīgu. Uh, tādām ļoti nozīmīgām lietām, un dažās detaļās mēs iesniegsim vēl grozījumus, bet, nu, raugoties uz to kopējo līniju un arī ievirs, paldies, un tas ir ļoti labs dokuments. Paldies arī jums, priekšsēdētājs kundze. Tā, Menders kungs ir ieradies, mēs ļausim viņam mierīgi ieņemt vietu. Un starplaikā Dejunkungs. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es vēlētos pateikties Malkolmam Hārbarkungam par viņa sagatavoto atzinumu. Es uzskatu, ka tajā ir iekļauts ārkārtīgi noderīgas lietas, ir eh, tomēr vajadzība kaut ko vēl piebilst. Es patiesībā uztraucos par sekojošo. No vienas puses, protams, mums ir jāiestājas par konkurenci, Un iespējams, ka patērētājiem dažkārt rodas iespējas, ka tiem nav pietiekami liela izvēle. Es zinu, ka apvienotajā karalistē, piemēram, ir situācija, ka ir tik ārkārtīgi sadrumstalots tirgus, ka ir grūti varbūt atrast kādas izvēles iespējas. Līdzīgi ir arī Nīderlandē. Un varbūt, ka to jūs esat domājis pirmajā punktā, rakstot šos vārdus, un tad es varētu piekrist. Un tomēr Ir tādas valsts, īpaši lielās dalību valstis, kurām ir attāli perifēra reģioni vai pat salas, un šādos attālajos reģionos kompānijai nav izdevīgi ieguldīt infrastruktūras izveidē. Un tad es uzskatu, ir jāiejaucās valstī, ja mēs tiešām vēlamies ikvienam Eiropas iedzīvotājiem nodrošināt platjoslas pieejamību, tad mums ir jārīkojas konkrēti. Vēlējos pateikt, ka atzinumā, manuprāt, nav skaidri uzrakstīts tas, ka valstīm ir izvirzīta prasība rīkoties tā, lai, piemēram, attālajiem reģioniem, perifēriem reģioniem un salām būtu pieejams internets. Varētu iet runa par valsts un privāto partnerību, protams, risinājumi ir dažādi un tomēr par to šeit netiek pietiekami runāts. Un otrais jautājums ir par platjotlas interneta ātrumu. Es pilnībā piekrītu, ka praksē reklāmās piedāvātais ātrums tikpat kā nekad netiek nodrošināts, taču vienlaicīgi es esmu nu, pamanījis, ka ir atšķirība dažādām atvērtajām internetu lapām. Tātad eh, es domāju, ka 100 plus megabaiti ir ārkārtīgi labs pieejas ātrums, un tomēr dažās dalību lapās, manuprāt, tas ir tieši lapas provaidera trūkums, un es varbūt vēlētos uzdot jautājumu, kā izvirzīt vispārējus noteikumus, kur attiektos uz pilnīgi visiem provideriem, jo man tiešām ir radies iespējas, ka ir atšķirības no lapas uz lapu. Runājot varbūt par vēl ziņojumā neparādījušamies lietām. Uh, E-komercija, e-tirzniecība, mēs jau daudzkārt agrāk par to esam runājuši, ka MVU, tas arī parādās šajā atzinumā, MVU nevienmēr ir viegli uzsākt e-komercijas darījums, un tas, protams, ir iekšējā tirgus interesēs, ka arī MVU tiek pilnvērtīgi iesaistīti šajos līgumos. Mums ir jāpalīdz viņiem mums ir jāpiedāvā viņiem varbūt programmu nodrošinājums un arī noteikti pakalpojumu pieejamība, proti kā vadīt un kā pārvaldīt e-tirdzniecību. Un es domāju, ka šajā ziņojumā arī tam vajadzētu parādīties. Un visbeidzot, un arī tā nav pirmā reize, kad par to runājam, ir tādas cilvēku grupas, piemēram, vecāka gadagājuma cilvēki, uh, ar kuriem būtu jāstrādā īpaši, jo varbūt šīm cilvēku grupām automātiski internet izglītības, ja tā varētu nosaukt, nav. Bet, piemēram, raugoties uz e-veselības projektiem, tad šie projekti būtu īpaši nozīmīgi tieši vecāka gada gājuma cilvēkiem. Tātad es vēlētos varbūt, kā jau es teicu, pieminēt šos punktus un redzēt tos iekļautus atzinumā, kuru es uzskatu par vienkārši lielisku. Merci. Monsieur Manders, la parole est à vous. Paldies, tagad Manders kungs jums vārds, lūdzu. Uh, thank you, Chair. Yes, of course. Paldies! Jā, protams, runājot par platjoslu, tā ir svarīga gan šodien, gan kļūs vēl svarīgāka nākotnē. Bet uh, runājot par komunikāciju cilvēku starpā, ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties par to, kā tā notiek. Malkoms jau šeit eh, izvirzīja un uzstādīja vairākas no manām idejām, un par to es arī viņam esmu pateicīgs. Eh. Un tomēr, joks pie malas, es uzskatu, ka tas ir atzinums, kuru Rūpniecības komiteja pārņems e, savā veidā ideoloģiskā ziņā, jo mēs strādājam iekšējā tirgus komitejā un mūsu sastādītie atzinumi ir par iekšējo tirgu. Un e, vadošā komiteja, atbildīgā komiteja šā, šajā platjoslas jautājumā ir itra, un es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi sniegt informāciju pilnīgi visiem patērētājiem un visiem eiropiešiem. Tas arī tas, ko vēlējos pateikt. Merci. Alors, tous les... Paldies. Tātad visi ēnu referenti ir izteikušies. Katrīna Štailer eh, gribēja izteikties. Madam Čira. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un vēlētos pateikties Harbor kungam, referent kungam. Manuprāt, ziņojums ir vienkārši lielisks, un, eh, protams, tajā ir atspoguļotas gan eh, tirgus konkurences problēmas, gan arī par to, kā varētu izpļaut, izpausties tirgus dominance, dominēšana tirgu un monopolisms. Šobrīd es uzskatu, ka Eiropas Savienībā stikla šķiedras internets nav pietiekami plaši pieejams. Es uzskatu, ka mums vajadzētu runāt arī par citiem kvalitātes jautājumiem un runājot par patērētājiem, par patērētāju pieeju dažādiem tīkliem. Protams, ka būs reģionāla specifika, bet eh, doma par to, ka tā saucamā digitālā ciemata ideja, ka, teiksim, ikvienam 2000 cilvēku lielai apdzīvotajai vietai ir jābūt pieejai internetam. Tātad eh, es uzskatu, ka mums vajadzētu uzsvērt šo ideju daudz spēcīgāk, jo ja mēs pārstāvam patērētājs, tad mums ir vienmēr jāuzsver, ka tā mums ir iespēja, un runājot ar dalību valstīm, mums tas vēlreiz ir jāuzsver, ka Mēs pārstāvam iedzīvotājus, un iedzīvotājiem ir nepieciešama pieeja internetam. Un es domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt, lai ikvienam Eiropā, arī perifērajās teritorijās, būtu pieejama tā saucamā digitālā revolūcija, ja mēs to tā varētu nodefinēt. Tātad liela daļa no mums ikdienā ir atkarīga no interneta datiem, no internetā rakstītā, un es uzskatu, piemēram, kaut vai pie iepirk, par iepirkumu. Piemēram, salās šobrīd skolas ir saņēmušas platjoslas internetu, bet uh, vietējās pašvaldības nevar piekli, piekļūt šim, augst, šim skolu internetam, un es uzskatu, ka tieši perifērajās vietās, tātad eh, iepirkumā nav bijis atrunāts, ka vietējām pašvaldībām būs pieeja šiem skolu tīkliem, un manuprāt, tas nav pareizi. Un pat, eh, ja mēs šobrīd par to nedomājam, tad tomēr vajadzētu to iekļaut citos ziņojumos. Paldies Malkolmam par veiksmīgo darbu, un es vēlētos pateikties arī kolēģiem, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums un būs tāds arī nākotnē. Je crois, Malcolm, que es domāju, Malkom, ka uh, lielākā daļa deputātu, kas izteicās augstu novērtē jūsu darbu, un tagad došu vārdu, tā kā komisija ir pārstāvēta, došu vārdu komisijas pārstāvim, lūdzu. Thank you, Madam Chairman. Um... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, man ir runāt ārkārtīgi viegli, jo nav jau nekas ko teikt. Gan Malkolma Harbora atzinums, gan arī šeit izteiktie komentāri tādi, kuriem komisija pilnībā pievienojas. Protams, ka komisijas paziņojums ir ne tikai svarīgs, bet tajā tika uzsvērti gan patreiz notiekošie projekti, gan arī tas, kas ir paredzēts nākotnē darīt digitālās darba kārtības ziņā. Runājot par šo paziņojumu, tas ir digitālās darba kārtības sadaļas viens no punktiem. Un Tas ietilpst Eiropas stratēģijas 2020 ietvaros. Protams, tas viss ir saistīts ar jaunu darba vietu radī, radīšanu, un šeit deputāti jau uzsvēra to, cik ārkārtīgi svarīgs ir konkurētspējīgs tirgus, kas aptver pilnīgi visu Eiropu. Tikai tad mēs varēsim runāt tiešām par vienoto tirgu. Es varbūt Patreizajā momentā vēlētos uzsvērt vēl vienu aspektu, kas izskanēja kolēģi teiktajā, proti tas, ka ir jāsamazina infrastruktūrās ieguldītās naudas summas apjoms. Jo šobrīd jau runa iet par apmēram 250 miljardiem eiro, ja mēs vēlamies izpildīt mūsu mērķus. Un ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropā patreiz valdošā krīze, runāt par 250 miljardiem, ir samērā grūti. Un es uzskatu, ka šās komitejas viens no galvenajiem uzdevumiem būtu pamudināt un iedrošināt dalību valsts piedalīties šajos projektos. Varbūt nedaudz par patreiz komisijas izvestajiem projektiem. Mēs šobrīd veicam sabiedrības aptaujāšanu par uh, vispārējo pakalpojumu direktīvu, un mēs ceram, ka rezultātus mēs tuvākajā laikā arī publiskosim. Es pilnībā saprotu arī to, ka mani kolēģi konkurences ģenerāla direktorātā šobrīd strādā pie valsts atbalsta direktīvu izmainīšanas, un to ir paredzēts sagatavot līdz 12. gadam. Bet par šo jautājumu ja par to tiks paredzēta sabiedrības domas apzināšana, tad es jums to darīšu ziņā, zino, zināmu. Runājot par ūdens sūkņiem ciemā, tad eh, mēs vēlētos izvairīties no šāda veida vienas pieturas aģentūras platjoslai. Un eh, 50% mājasaimniecību 100 megabit sekundē būtu šīs platjoslas ātrums. Mēs vēlamies būt vadošie pasaulē, mēs vēlamies izveidot tādu infrastruktūru, kas būtu konkurētspējīga arī pasaules skatījumā. 30 megabiti gan salām, gan arī citām attālajiem reģioniem būtu ļoti labs rādītājs. Malcolm, vous avez... Alors, ah, ah, je vais... Malcolm, varbūt es varētu sniegt jums informāciju par termiņiem. Tātad grozījuma iesniegšanas termiņš ir 24. marts, tas ir ļoti tuvu jau. Uh, grozījuma skatīšana 13. aprīlī un balsojums IMKO komitejā arī būs 13. aprīlī, tātad te pašā dienā, kad grozījuma skatīšana ITRE komitejā balsojums būs 5. maijā un plenārsēdē varbūt jūnijā, nu es nezinu. Malkom, tagad jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms gribētu pateikties kolēģiem par pausto atbalstu, bet arī par paustajām papildus idejām. Tātad līdz ceturtdienai var iesniegt grozījumus un ceru, ka tie būs interesanti. Es domāju, ka komisijas atbilde arī bija ļoti laba, jo Diona kungs man uzdeva dažus jautājumus arī, bet runājot par mērķiem, uh, Uh, platjoslas ziņā tos apņēmās īstenot dalībvalstis. Vai tur būs vajadzīga papildus likumdošana, tas būs cits jautājums. Raptīkums par šo jautājumu uh, gatavo ziņojumu šobrīd, tāpēc es negribēju šeit iejaukties. Es domāju, ka konkurences jautājums ir ļoti svarīgs, jo ir skaidrs arī no telekomunikāciju ietveru reformām, uh, ka uh, vietās, kur ir tikai viens piedāvātājs, kas piedāvā šķied, stikla šķiedras uh, e, internetu, viņš varētu to nesniegt uh, citiem operatoriem, tam pieeja nevar, varētu nesniegt. Un šajā gadījumā konkurences vienošanās noteikti arī būs svarīgas. Jāpaturprātā arī, ka, protams, investīcijām ir jāatmaksājas. Uh, Daudzās valstīs jau ir izstrādāts formulas, kā to organizēt, un es domāju, ka tas ir pamats, uz kur varētu virzieties tālāk. Un um, tur, kur valsts iestādes uh, investē šajos tīklos, uh, tad uh, tajās valstīs šie tīkli būtu jāpadara pieejami visiem, provideriem un apvienotajā karalistē mums ir ļoti attīstīta situācija un arī kabeļu internets ļoti aktīvi šobrīd cīnās arī pret uh, konkurences cīņā pret šo šķiklšķiedrus jauno internetu. Un arī nākamās paudzes bezvadu internets arī būs uh, viens no konkurences dalībniekiem. Un kā jau es teicu, mums ir vajadzīga tehnoloģija neitrāla pieeja un uh, jāapzinās, ka būs pieejams dažādas tehnoloģijas, un perifērajos reģionos varētu būt pat satelīta risinājumi. To nevajadzētu aizmirst. Tātad es domāju, ka būtu ļoti labi, ja kolēģi iesniegt grozījumus. Un uh, no komisijas teiktā sapratu, ka ir tāds kā aicinājums izdarīt uh, nelielu spiedienu uz konkurences komisāru nāk klājā ar saviem priekšlikumiem drīzāk agrāk nekā vēlāk. Un eh, par citiem punktiem runājot, eh, gaidīšu jūsu grozījumus un pats varbūt arī dažus iesniegšu. Mm, atsaucoties to, ko teica Korholas kundze caur Koracas bildes kundzes starpniecību, um, runājot par spektru, es eh, to, protams, saskaņošu ar, ar viņas ziņojumu. Uh, jo radiospektra atbrīvošanas jautājumi arī ir ļoti svarīgi, runājot par platjoslas internetu piedāvāšanu gan caur ceturtās paudzes tīkliem, gan arī vietējiem uh, tīkliem. Bet liels paldies jums par ieguldījumu. Paldies! Paldies! Jūs šodien daudz strādāsiet un došu jums tagad atkal vārdu, Harbor kungs, jo tas ir ļoti svarīgs ziņojums, kur ir runa par jaunu Eiropas izniecības politiku saistībā ar stratēģiju Eiropa 2020. Tātad jums nokam atkal vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es tagad atkal pilnīgi citā kapacitātē izteikšos un sākumā gribētu vienkārši pateikt, ka Man bija liels prieks, ka koordinātori vienojās sastādīt atzinumu par šo ziņojumu, jo es domāju, ka jūs visi apzināties, ka šai komitejai ir ļoti nopietni, un mēs ļoti nopietni uztveram savus pienākumus globālā mērogā. Un Eiropas eh, iekšējā tirgus attīstība nedrīkst notikt izolēti. Tas būtiski ietekmē arī mūsu startautiskās tirzniecības saiknes. Uh, Mēs esam bijuši vairākos komandējumos, esam bijuši Ķīnā, Indijā, ASV un runājuši ar kolēģiem par šiem jautājumiem. Un arī šajā atzinumā es uh, uh, pievērsos tādajām jomām, kas, manuprāt, uh, ir ļoti svarīgi šai komitejai, kur mēs varētu dot ieguldījumu. Pirmkārt, jūs droši vien nebūsiet pārsteigti, ka standartizācija un standartu izstrāde iet kā sarkanais pavadiens cauri visam šim ziņojumam, jo arī strādājot pie standartiem, mēs skaidri pateicām, ka standarti, kur mēs tos varam sasniegt globālā līmenī, ir ļoti svarīgi globālajā tirzniecībā. Bet īpaši mūsu darbs ar partneriem attīstītos tirgos, tur ļoti svarīgi kļūst standarti. Uh, jo īpaši ar ASV un Japānu ir daudz jautājumu, kuros mēs redzam, ka tirdzniecību traucē atšķirīgi standarti. Un šie standarti patiesībā tiek piemēroti uh, tiem pašiem mērķiem, lai sasniegtos pašus mērķus patērētājiem. Bet uh, šie standarti ir atšķirīgi, jo ir bijusi dažādi pieeja, un šeit ir vajadzīga zināma politiska uzraudzība un politisks spiediens, lai panāktu uh, kopīgus standartus un censtos šeit virzīties uz priekšu. Jo atšķirīgi standarti ar tiem pašiem mērķiem nozīmē tikai vienu lietu - produktu izstrādes un ražošanas izmaksas pieaug. Došu pieredzi no savas pieredzes, tātad piemēru no savas pieredzes uh, autoražošanas jomā, ja jūs raugāties uz uh, Um, šiem sadursmes testiem, kas tiek veikti automašīnām. Katrs no šiem testiem uh, maksā 40 līdz 50 tūkstoši eiro, un ja jums ir šie testi jāveic uh, atsevišķām, uh, atsevišķos veidos vairākas reizes, tad tas ir dārgi. Un uh, patiesībā vajadzētu labāk izmantot šos līdzekļus, lai izstrādātu labākus produktus un nevis, lai dažādā veidā tos testētu. Un man bija liels prieks, ka atsākās sarunas Translatskajā ekonomikas padomē, kur tiek runāts par šiem jautājumiem, un tur tiešām ir pievēršanās nākamās paudzes standartiem nanotehnoloģijās, e-veselībā, viedajos tīklos, elektroautomašīnās. Uh, dažādos jautājumos, un tas man liekas ļoti saprātīgi, jo kāpēc, lai mēs ļautu nākotnē rastiems jaunām uh, tirzniecības barjerām, tā vietā, lai strādātu uzreiz jau kopā ar mūsu partneriem - ASV, Ķīna, Japāna, un risināt šos jautājumus. Es minu mūsu darbu arī patērētāju pro produktu drošības jomā, kur es zinu, ka komite, komisija ir. Um, izveidojis labas attiecības ar ASV partneriem, un esmu devies arī uz Ķīnu IMCO uzdevumā, runājot par ļoti svarīgu nolīgumu starp Ķīnu, ASV un Eiropu šajos jautājumos. Un es runāju par patērētāju, par, par pakalpojumiem, jo es domāju, ka vienotais tirgus pakalpojumu jomā ir ļoti svarīgs. Un tas norāda arī, kā mēs varētu pastiprināt uh, pakalpojumu tirzniecību Eiropā. Apminu arī valsts iepirkumu, tas jūs noteikti nepārsteigs. Rūlas kundze būs mūsu referente par valsts iepirkumu, un viņas viedoklis ir arī lielā mēlā uh, atbilst manējam. Tā ir joma, kurā sadarbojoties ar mūsu tirzniecības partneriem, mēs varētu atvērt jaunus tirgus. Un pēdējā pāntā šajā atzinumā un arī gaidīšos grozījums. Uh, runā par inovācijām un par to, cik svarīgi ir atvērt tirgus inovatīviem produktiem un pakalpojumiem, un ļoti konkrēti runāju par zaļajām tehnoloģijām šeit. Tas ir saistīts arī ar standartiem, bet šeit ir runa arī par uh, pētniecības sadarbības veicināšanu un produktu izstrādes jomā vajadzētu arī vairāk sadarboties. Tās ir manas idejas, labprāt uzklausīšu ēnu referentu komentārus un uh, vēlreiz gribu atkārtot, ka jūsu grozījumi būs ļoti svarīgi, lai šo atzinumu padarītu vēl labāku un iekļaut jūsu idejas arī šajos sešos pantos. Paldies! Merci, Mal. Paldies, Malkom! Tagad uh, došu vārdu ēnu referentiem. Un vispirms Konstants uh, Degripa. Paldies, priekšsādātāji! Vispirms gribētu pateikties Malkonam Hārboram par viņa sastāstīto atzinumu un par to, uh, ka viņš bija gatavs jau ļoti laicīgi iesaistīt ēnu referentus, uh, sastādot atzinumu. Un viņš jau tagad ir iekļāvis daudzus ieteikumus, ko mēs uh, paudām sarunās. Varbūt ne visus, bet uh, tomēr ļoti daudz idejas ir iekļautas. Uh, Es no savas puses gribētu teikt, ka Eiropas Savienības tiesniecības politika, jo eh, tā ir ļoti svarīga uh, politika, tiesniecības politika, ir ļoti svarīga, kādu orientāciju mēs tai dosim, kādus lēmumus mēs šeit pieņemsim, tā tieši ietekmē mūsu ekonomikas izaugsmi, mūsu konkurētspēju un, protams, uh, iekšējo tirgu, darba tirgu, uh, produktu klāstu, kas tiek piedāvāts uh, patērētājiem un tiešā veidā arī mūsu tirgus uh, darbību. Un komisija savā paziņojumā arī apstiprina, ka komisijas pirmajā prioritātē vajadzētu būt veicināt Dohas sarunu kārtas attīstību, uh, Uh, bet ne jau par katru cenu. Dohas uh, saruna kārtas rezultāti, uh, tiem vajadzētu būt ambicioziem, līdzsvarotiem un globāliem. Un par to ir jāturpina sarunas. Paralēli, protams, ir arī visi brīvās tirzniecības nolīgumi, kurus Eiropas Savienība turpina slēgt, gatavot, par tiem vest sarunas. Bet mēs Eh, arī mūsu eh, tirzniecības partners, protams, uztveram kā konkurents, tā jau ir. Un mēs ļoti labi apzināmies, ka tā ir globālā realitāte, un tieši tāpēc eh, PTO sarunas un arī divpusējās sarunas, gatavojot privās tirzniecības nolīgumus, būtu jāīsteno tā pragmātiski un realistiski, bet nevajadzētu arī būt nekādam naivumam šādās sarunās Es gribēju paust eh, dažas pārdomas, eh, savu ieguldījumu un arī grozījumu veidā. Es eh, iesniegšu šīs idejas un Malkoms Harbors mums prezentēs savu atzinumu par tiem punktiem, kas ir svarīgi mūsu komitē, bet es gribētu atsaukties tomēr vēl uz trim punktiem. Pirmkārt, man šķiet, manuprāt, apusīguma princips ļoti svarīgs un simetrijas princips. Es domāju, ka mums tiešām vajadzētu atzinuma redakcijā uzsvērts uz šos divus principus - apusējību un simetriju. Septembrī bija padoms tikšanās, un viņi skatīja Eiropas Savienības attiecības ar strateģiskiem partneriem. Uh, Toreiz viņa pirmo reizi runāja par šo te apusējību, un viņa teica, ka mūsu partneriem ir uh, apusējības garā jāņem vērā mūsu uh, vēlmes, un uh, komisija arī savā paziņojumā to iekļauj, un um, parlamentam arī ir bijusi iespēja vairākos ziņojumos šādu ideju jau paust ziņojumos, par kuriem balsojām pagājuši gadu. Un es domāju, ka mums vajadzētu arī šo principu vēl uzsvērt mūsu atzinumā. Un vēlreiz gribētu uzsvērt, ka visi brīvās aizniecības nolīgumi, kas tiek gatavoti, būtu jāslēdz ambiciozā veidā, bet tiem jābūt arī līdzsvarotiem un ir jāņem vērā abu pušu nepieciešamības, vajadzības ekonomiskās, sociālās un vides e, jomā. Un e, arī runājot par tirgu atvēršanu, to jūs jau esat iekļāvis savā atzinumā priekšādātāja kungs. Uh, Un uh, vēl gribētu uzsvērt arī uz to ietekmi, kādu privās izniecības noliegumu ietekmē iednāto tirgu un īpaši jutīgos sektors, piemēram, lauksaimniecība, bet tas nav vienīgais sektors, arī citi sektori uh, saskaras ar uh, um, noteikumiem, kas mūsu partneriem ir daudz, uh, varbūt mazāk strikti. Uh, un tas var negatīvi ietekmēt eh, mūsu sektoru attīstību un izaugsmi. Tātad man interesanti šķistu eh, sarunu kontekstā, vislādzot brīvās aizniecības nolīgumus, ja BTN, veikt tādu vispārīgu analīzi par mūsu iekšējo tirgu un eh, šo nolīgumu ietekmu uz to. Un vēl viens temats, ļoti, ļoti ātri. Um, divi komisāri nesen nāca klajā ar šo tematu. Uh, Bernģē un Tajānī, un tas bija par eh, Eiropas Savienības investīcijām ārpus Eiropas, ārpus Eiropas Savienības un to analīzi. Šeit eh, jādomā par mūsu tirzniecības stratēģijas orientāciju. Mums ir divas galējības, mēs varam būt ļoti naivi, bet varam arī būt ļoti protekcionistiski. Uh, Un tāpēc vajadzētu izvērtēt šīs investīcijas, kuras Eiropas Savienība veic ārpus Eiropas Savienības. Un šeit ir jāpē, jāmēģina izvērtēt tā ietekme, uh, ko šis atstātu uz mūsu ekonomikas sektoriem. Tas būtu interesanti. Un noslēgumā gribētu uh, pateikties Harbor kungam par paveikto darbu, sastādot šo atzinumu. Un, uh, Mēs cerams varēsim to vēl uzlabot, un esmu jūsu rīcībā, Harbārkungs, turpināt, turpināt diskusijas. Paldies, tagad došu vārdu citiem ēnu referentiem. Štālers kundze, Rūles kundze un Trienta Filīdes kungs, un es gribētu jūs lūgt izteikties nedaudz um, īsāk, jo laiks iet. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un es vēlētos pateikties arī referentam Malkolm kungam. Katrā ziņā es piekrītu lielai daļai no iepriekšējās runātājas teiktajām, un mani uzrunā tas, ka pirmajā punktā ir runa par iepirkumiem, arī par oglekļa tehnoloģijām, zemoglekļa tehnoloģijām. Un mēs esam runājuši arī par to, ka vajadzētu runāt vairāk par novecojušajiem novecojušiem iedzīvotājiem un runājot par eh, pakalpojumu un produktu drošību, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Protams, ka mums ir jārunā arī par pievienoto vērtību. Mēs varam runāt par inovācijām, par konkurences priekšrocībām, un eh, to mēs varētu pārvērst par Eiropas Savienības pievienoto vērtību, ja mēs vēlamies šo stratēģiju tālāk attīstīt. Jau iepriekšējā runātāja runāja par uh, tirzniecību, par korporatīvo atbildību. Runājot par vidas mērķiem, par vidas uzdevumiem, šeit varbūt vispārējos terminos runājot, mums vajadzētu būt precīzākiem. Un arī šajā komitejā iepriekš runātais par standartizācijas pasākumiem. Mums vajadzētu mēģināt savietot kopā visas politikas jomas un tad mēģināt izveidot kopasavilkumu. Paldies, es arī gribētu, nu, tā Hārbora kunga um, dokumentu sakrā teikt, ka es uh, viņu tiešām arī vēlos atbalstīt, jo tā ir viena uh, no tām jomām, kas ir ļoti nozīmīga, un tas ir visu laiku jāuzsver šeit. Aizsākas sadarbība, šeit tiek izstrādāti standarti, un tas ir, nu, pamatu pamats. Es gribētu nedaudz. Uh, um, brīdināt par tādu pārlieku lielas nozīmes piešķiršanu uh, iepirkuma procedūrām. Uh, diskusija par zaļo grāmatu par valsts iepirkumu noteiks to, ka tiks uh, diskutēts un tiks sasniegts arī vienošanās Pasaules tirdzniecības organizācijas kontekstā, un tas atspogļosies arī Eiropas likumdošanā, un līdz ar to elastības robežas ir eh, diezgan maz, bet mums ir nepieciešams jaunas inovatīvas metodas iepirkuma jomā, un mēs nedrīkstam, nu, paši sevi jau nevarēt tādā neiztīvīgā situācijā. Protams, tirgus atvērtība, bet tad, kad tiks izteikts arguments, un ja tas būtu sarežģīti, ja mēs runātu par inovatīvo metožu pielietojumu, tad tas nebūtu īpaši labi. Un viens piemērs tam ir. Uh, Mm, godīgas tirdzniecības jomu, jo mums vajadzētu dažkārt dažādas um, iespējas izmantot iepirkuma procedūras arī pēc šiem kritērijiem orientēt. Atzinīgi vērtēju to, ko teica iepriekšējā runātāja par ietekmes novērtējumu. Es domāju, ka šeit ir nepieciešams plašāks uh, ietekmes novērtējums vēl pirms izsakam secinājums. Ir īpaši šajos uh, jūtīgajos sektoros mums ir daudz, kas jāzina pirms pieņemam lēmumus. Paldies! Eh, Monsieur Krosman, voulez... Krosman kungs, Kreutzman kungs, eh, varbūt jūs vēlties ko teikt? Jā, lūdzu. Alde ēna referents. Eh, Alda Šmits vēlos pateikties Harbor kungam par dokumentu un iespējami sadarbjoties ēnu referentu sēdes laikā 2. martā. Viņš teica, ka lielākā daļa būtisko jomu ir aptvērtas šajā mm, tekstā. Šmita kungs domā, ka ir uh, nepieciešams atsauksmes uz godīgu uh, tirdzniecību lauksaimniecības produktu jomā. Tas ietekmē cenu, ko patērētājs uh, maksā par ikdienas precēm. Šodien ikdienas uh, preci 7,4% no kopējo uh, ES uh, importa apjomu sastāda. Un tas ir nepieciešams skaitlis, lai arī iekšējais tirgus varētu korekti. Uh, uh, funkcionēt. Un kopējā AKK uh, parlamentārajā asamblējā un tās darbā tiek novērots tas, ka uh, aizvien ir nozīmīgi, lai būtu tāda ļoti laba pieeja iekšējiem tirgumam īpaši tas jāsaka par lauksaimniecības procentu 60,6% eh, importi ir no attīstības valstīm, un tieši šajā jomā tā būtu liela atšķirība abām pusēm, gan jaunatīstības valstīm, gan arī es eh, vienotajam tirgumu ieviešot no, jaunos noteikumus. Tāpat tas uh, ietekmē arī Eiropas patērētājus, un uh, līdz ar to tam ir jābūt kā atsauksmei IMCO uh, atzinumā. Paldies! Merci. La parole à monsieur. Tagad, tagad. tagad nākošais uh, runātājs uh, Kraskovska kungs. Pavisam īsts komentārs par transatlantisko ekonomikas padomu. Es esmu ASV delegācijā un es, protams, jums piekrītu jūsu vērtējumā, ka ir ļoti svarīgi atsākt transatlantikas ekonomikas padomas sarunas, bet mums vajadzētu arī pieminēt to, ko mēs darām šeit parlamentā, jo ko mēs mēģinām darīt ar kongresa likumdošanas dialogu, mēs mēģinām censties uh, mainīt prioritātes, diskutējot jautājumus, bet vēlamies diskutēt arī par likumdošanas regulatoriem jautājumiem. Piemēram, pirmoreiz mēs sākam runāt par e-komerciju ar mūsu ASV kolēģiem, kas mūs uztver nedaudz nopietnāk pēc Lisbonas līguma. Uh, Uh, pēc uh, šādiem te pārpratumiem, kā piemēram ar Swift. Un šajā atzinumā vajadzētu arī parunāt par to, kas notiek šeit parlamentā. Paldies! Madame Koratzabilds. Koratzabilds, kundze. Paldies! Es tikai vēlējos izteikt savu atbalstu Malkolma skatījumam un viedoklim, un arī tam, ka viņš ir uztvērs to, ka brīvās tirsniecības noliegums ir veids, kā radīt jaunas darba vietas Eiropā. Es vēlētos arī varbūt atbildēt uz to, kas plašsaziņas līdzekļos ir parādījies par uzņēmumiem Eiropā. Mums ir jārunā par vienādiem spēles noteikumiem visiem ražotājiem, un tas uh, ka jūs runājat par produktu drošību un par patērētāju uzticamību produktiem ir ārkārtīgi svarīgi. Jautājums par rotaļlietu drošību. Tas tā ir viena no nozarēm, kas ir ārkārtīgi svarīga. Ir svarīgi uzsvērt arī to, ka lielākā daļa Eiropā nopirkto rotaļlietu ir importētas un ir ārkārtīgi svarīgi tos standartus, kas ir spēkā ES, pieprasīt piemērot arī importētājiem. Uh, Jūs pieminējāt ārkārtīgi svarīgu politisku aspektu. Ja mēs vēlamies būt konsekventi, tad tas, kas šobrīd notiek Ziemeļāfrikā, mums liek sagatavoties eh, sava veida jaunai domāšanai par tirsniecības politiku Eiropā, lai mēs atvērtu durvis šīm valstīm. Mēs nevaram visu laiku tikai pieprasīt demokrātiskas izmaiņas šajās valstīs, un brīdī, kad tas notiek, mēs vienkārši aizsveram durvis šo valstu importam. Uh, Patiesībā tirzniecības e, instrumenti ir vissvarīgākie, ja tā varētu izteikties, miera un demokrātijas nodrošināšanai pasaulē, un varbūt, ka mēs tos neizmantojam pietiekami labi. Neviens cits nav prasījis vārdu, un līdz ar to es varētu dot vārdu tagad komisijai. Migels Barons, lūdzu. Thank you, Mrs. Chair. Thank you. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies e, godātajiem deputātiem, kur izteicās šā ziņojuma sakarā. Pagājušā gada novembrī komisija sagatavoja paziņojumu tieši par Eiropu 2020 stratēģiju. Tā ir ilglaicīga stratēģija, desmit gadiem, un e, mēs vēlētos tiešām runāt par ilgtspējīgiem nosacījumiem, un ja mēs to vēlamies darīt, tad mums ir nepieciešams izveidot jaunas prioritātes Un, eh, protams, ka tad ir jārunā gan par PTO, gan arī par Dohas sarunu raundiem. Un runājot par prioritātēm un mērķiem, mums ir par tiem ir jāvienojās. Un tikai tad, kad sarunu secinājumi ir publiskoti, tad mēs varam runāt par šo secinājumu un nosacījumu realizēšanu dzīvē un tad raudzīties, kāda ir ekonomiskā pievienotā vērtība šo politiku realizēšanai. Mani priecēja tas, ka deputāti uzteic to, kāda ir šajā paziņojumā pieminētie prioritārie mērķi, īpaši runājot par tirzniecības tehnisko barjeru atcelšanu, ne tikai tirzniecībā ar ASV, bet arī ar citām valstīm. Un jaunie tirzniecības noteikumi šobrīd jau ir stājušies spēkā, bet mēs runājam arī par Ķīnu, par Japānu. Un arī ar šīm valstīm mums šobrīd ir nepārtraukts dialogs. Jāsaka, ka šie jautājumi, piemēram, par valsts iepirkumu un citiem, ir svarīgi komisijas darba kārtības aspekti. Mēs runājam arī par savstarpējību, par simetriju. Un mēs, runājot par valstu iepirkumiem, vēlamies veicināt atvērtības momentu. Paldies! Merci. Paldies! Un pirms atgādot vārdu referentam Malholmam Hārbaram atgādināšu. Grozījums jāiesniedz līdz 24. martam pusdienas laikam, pēc tam grozījuma izskatīšana 12. aprīlī balsojums IMCO 3. 13. aprīlī, INTA balsojums 23. martā un jūnijā jautājums tiks skatīts plenāra sēdē. Tagad vārds Malkolmam noslēgumu vārdiem par šo ārkārtīgi nozīmīgo dokumentu un uh, vēlos izteikt atzinību jau par ļoti lielo paveikto darbu. Um, for... Paldies, priekšsēdētājs kundze, un paldies, ka Jūs man ļaujat uzstāties šajā komitejā kā referentam un nevienmēr tikai un vienīgi kā priekšsēdētājam. Daudz no jums uztve, uzsvēr to, cik ārkārtīgi svarīgi ir šie jautājumi, un es ar prieku izskatīšu jūs grozējumus. Rafals Traskovski jau pieminēja Un tādā ziņā viņam ir pilnīgi taisnība. Jā, mums ir jārunā par transatlantisko dialogu. Es uzskatu, ka arī citām komitejām vajadzētu daudz lielākā mērā tikt iesaistītām šajā procesā, daudz vairāk nekā šobrīd, jo šobrīd transatlantiskais dialogs notiek ļoti daudzās un dažādās jomās, un mums vajadzētu iekļaut arī mūsu komiteju, mūsu komitejas ekspertīzi. Jo ir teikts dažādos normatīvajos aktos, ka viņu iekšējā tirgus, ko mums ir jāpiedalās šajos starptautiskajos dialogos, un es domāju, ka tā tam būtu jābūt, bet līdz šim mēs neesam uzaicināti tajos piedalīties. Un ar jūsu atbalstu es ceru, ka turpmāk tas tiks izmainīts. Un tomēr ar Broka kungu šās komitejas priekšsēdētāju jūs varbūt varētu parunāt un iesaistīt mūs vairāk šajā dialogā. Merci. Paldies! Un uh, tagad uh, priekšstādātāja kungs atgriezīsies un turpinās vadīt sēdi. Good. Well, thank you very much for that opportunity. Paldies par šo iespēju un bija ļoti labi strādāt pie šiem abiem atzinumiem, jo tie ir arī temati, kas man tiešām interesē. Tagad pāriesim pie Repokunga ziņojuma. Un šis ir likumdošanas ziņojums, jeb normatīvais ziņojums par grozījumu izdarīšanu par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgs par tiesību aktu īstenošanu patrētiesību aizsardzības jomā. Un eh, šis ir eh, tātad pirmā likumdošana tika pieņemta un ziņojuma eh, sastādīja Gebhardis kundze. IMCO komitejas uh, laikā 2006. gadā vai 2004. gadā. Tas bija viens no pirmajiem dokumentiem. Un tāpēc došu vārdu tagad referentam un redzēsim, ko viņš uh, ir izdarījis ar šo priekšlikumu. Un tad Sēmons Pusotils ir viens no referentiem. Sveic viņu šeit komitejā. Rošfor, Rulers un Salvinī kungs un es arī savas grupas vārdā izteikšos. Un tad arī Monjarkungs laikam ir no, uh, kur gribētu sveikt, viņš ir ļoti labi zināms šai komitejai un sveic arī Ungārijas prezidentūras pārstāvi. Arī viņai aicināšu izteikties. Vispirms došu vārdu Repalkungam. Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät... Godātais priekšsēdētāja kungs, dargie kolēģi, tiešām mēs pirmo reizi runājam par grozījumu izdarīšanai regulām par sadarbību starp valsts iestādēm. Patreizajā situācijā vispirmām kārtām es būtu ieinteresēts dzirdēt pārējo ēnu referentu un pārējo kolēģu viedokli par šo jautājumu. Līdz patreizējam momentam es esmu runājis gan ar komisijas pārstāvu, gan ar padomas prezidentūras Ungārijas pārstāvu. Mēs esam runājuši par šo jautājumu un es esmu arī šonedēļ paredzējis tikties ar citiem ieinteresētajiem. Uh, 2004. gadā pieņemtā regula runa iet par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildības par tiesību aktu īstenošanu piederētāju ties, patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Mēs runājam par tā saucamo CPC tīklu. Mēs runājam par to, cik eh, ko vajadzētu darīt eh, atbildīgajām iestādēm tiesību aktu īstenošanā. Uh, ir eh, izveidoti mehānismi, kādā ziņā tiek savākti dati un par to, kā uh, tiek mēģināts apkarot pārobežu eh, noziedzību. Un mēs vēlamies izveidot uh, patērētāju uzticamības palielināšanos visā Eiropas Savienībā iekšējam tirgum. Uh, Šobrīd komisija ir runājusi par šo jautājumu risināšanu, un tomēr runa iet par tehnisku likumdošanas īstenošanu un neiet runa tik daudz par paplašināšanu. Es uzskatu, ka mums vajadzētu runāt par sava veida līdzsvaru. Es uzskatu, ka komisija vienmēr ir uzsvērusi to un visbūtiskākais. Es teksts patreizējā regulā ir tā saucamais patērētāju uzticamības direktīva. Mēs runājam arī par to, kāda ir likumdošanas aktu tehniskā daba. Protams, ka mums ir jārunā par patērētāju uzticamības patērēš, palielināšanos, un tomēr joprojām sadarbības starp dažādām varas iestādēm ir problemātiska. Tātad man ir arī tiesības neticēt komis, komisijas sagatavotajiem dokumentiem. Vēl bez tam es uzskatu, ka vajadzētu atjaunot un aktualizēt šos dokumentus. Es uzskatu, ka daudzi no likumdošanas normu aktiem ir novecojuši un vajadzētu arī runāt par jaunu direktīvu izveidošanu. Piemēram, kādas ir ar kuģiem iekšējos ūdeņos pārvietojošos pasažieru tiesības, un jau kopš 2004. gada iet runa par šo pasažieru tiesību konkretizēšanu. Arī komisija nav nākus klajā ar priekšlikumiem citās jomās. Mēs runājam par ārkārtīgi īsu laiku, kopš šie noteikumi ir darbojušies, līdz ar to pieredzes un datu nav pietiekami daudz. Nav arī pietiekami daudz um, laika, lai izvērtētu citus pasākumus. Komisija uzskata, ka CPC 2012. gadā mēs uzskatām, ka vajadzētu veikt neatkarīgu ekspertīzi un, kā jau es teicu, 12. gadā to vajadzētu arī publicēt. Un pēc tam tiks paredzēta arī sabiedrības aptaujāšana. Un iespējams, ka 2014. gadā komisija ir gatava regulu pārskatīt. Beļģijas prezidentūras laikā padomas darba grupa izskatīja šo, šo jautājumu, un Beļģija toreiz ierosināja, ka regulas tekstā vajadzētu izdarīt izmaiņas, kuras eh, komisija uzskatīja par paplašināšanos arī uz citiem patērētājiem. Vienlaicīgi tika runāts par CPC tīklu, un no komisijas tika pieprasīts uh, veikta savu veidu vidustermiņu pārskatu tik pēc diviem gadiem, un tomēr padomas darba grupa pieņēma komisijas sagatavotās tehniskās izmaiņas, padoma nebija gatava regulā veikt būtiskas izmaiņas. Tātad, ko parlamentam šobrīd vajadzētu darīt un kā? Kā jau es teicu, patreizējā situācijā es vēlētos dzirdēt jūsu situāciju jūsu viedokli par šo situāciju, un patiesībā ir trīs iespējas, kā rīkoties. Pirmā būtu tā saucamais minimalistiskais ziņojums, vienkārši pieņemt komisijas piedāvātās tehniskās izma izmaiņas, vai tas patiesībā ir arī padomas viedoklis, līdz ar to regulā nekas netiek mainīts. Otrā iespēja ir tā saucamais zelta vidusceļš. Mēs pieliekam klāt uh, jau Beļģijas iz, ierosinātās izmaiņas un e, ņemot vērā tomēr to, ka komisija jau ir mēģinājusi izvērtēt situāciju. Un trešā iespēja, tas ir tā saucamais maksimālais risinājums, mēs veicam būtiskus grozējumus regulas tekstā un pieprasam šīs jomas paplašināšanu. Patreizējā situācijā izskatās, ka visi dodās minimālo izmaiņu virzienā, jo mums vēl nav pietiekami daudz pieredzes un datu, kas uh, būtu par pamatu maksimālajai programmai. Un tomēr arī šis tā saucamais vidusceļš, zelta vidus, vidusmēra izmaiņas būtu iespējams, bet tam ir nepieciešama papildus pamatojums. Es personīgi uzskatu, ka patērētāju aizsardzības normatīvas vajadzētu kartēt un balstoties arī uz uh, grozējumiem regulā. Es uzskatu, ka tas būtu arī laika gaitā līdz ejošs risinājums. Protams, ka mums ir nepieciešams tādas procedūras, kas visu laiku nodrošinātu patērētāju aizsardzību. Un mēs varbūt to varētu salīdzināt ar valsts aparāta iespējām uzlabot šo situāciju. Gan komisija, gan Ungārijas prezidentūra vēlētos nākt klajā ar regulas izmaiņām pēc nelielām diskusijām. Un doma ir jau septembrī, oktobrī sagatavot šīs izmaiņas, un es domāju, ka mums vajadzētu arī vienoties par to, cik ilgā laikā mēs parlamentā esam gatavi sagatavot šīs izmaiņas un kā mēs tālāk rīkosimies. Um, well, Uh, well, thank you very much. Paldies, Repo kungs. Jūs ļoti skaidri kā referents izskaidrojāt šo priekšlikumu, un es jums piekrītu. Es domāju, ka mēs varam strādāt diezgan ātri, jo, manuprāt, šie pamatprincipi šajā regulā, kā es redzu no jūsu ziņojuma, no jūsu skaidrojuma, nav apšaubām, tur ir runa tikai par pielāgojumiem. Un uh, patēriņu kredītu likumdošanu arī jūs uzsvērāt, un tas ir arī bijis svarīgs jautājums, ko esam skatījuši šajā komitejā. Uzklausīsim ēnu referentu, ceru, ka viņi izteiksies īsi. Vispirms pusutilkungs lūdzu. Well, thank you, Mr. Chairman, and thank you to the... Paldies priekšsēdētāju kungs un paldies arī referentam par viņu ļoti skaidro prezentāciju. Ja pareizi saprotu, tad viņš piedāvā izvēlēties vienu no šīm trim iespējām. Pirmkārt, uh, atbalstīt vienkārši komisijas priekšlikumu, jo tas ir tehnisks priekšlikums. Otrakārt varētu ieviest uh, pārskatīšanas klauzulu, tad tā būtu tāda vidējā iespēja, un trešā iespēja būtu veikt būtiskas izmaiņas. Es viņam piekrītu, ka vajadzētu drīzāk izvēlēties otro iespēju, proti paredzēt pārskatīšanas klauzulu. Uh, Es nedomāju, ka mums vajadzētu šādu tehnisku priekšlikumu izmantot, lai veiktu kaut kādas būtiskas izmaiņas, vismaz ne šā, šobrīd. Bet es jums piekrītu, ka šī likumdošana ir jāpārskata, jo tā mums un patērētājiem nav sniegus tā, ko, to, ko mēs gaidījām. Patērētāju um, uh, dzīvē aizvien vairāk tiek veikti pārobežu pirkumi, un patērētāja aizsardzības iestādes pietiekami nesadarbojas savā starpā, lai nodrošinātu, ka patērētāji tiešām ir aizsardzīgi, aizsargāti tad, kad viņi veic pirkumus citās valstīs. Tātad šī pārskatīšana ir nepieciešama, tas ir skaidrs, un skaidrs ir arī tas, ka patērētāja aizsardzības aģentūrām uh, vajadzētu labāk sadarboties un e, palīdzēt patērētiem risināt problēmas ar pārobežu pirkumiem. Tātad, jā, situācija ir jāuzlabo, bet es nedomāju, ka vajadzētu izmantot šo tehnisko priekšlikumu, lai to darītu. Bet, protams, esmu arī uh, gatavs uzklausīt citus uh, referenta argumentus, bet uh, runājot uh, šobrīd, es piekrītu viņam, ka vajadzētu izvēlēties šo te otro iespēju. Paldies! Paldies, Bustokungs. Runājot par ieviešanas jautājumu, un tas uh, ir jautājums, par kur mēs esam arī runājuši ar komisiju un esam uzdevuši mutiskos jautājumus par to, tad es domāju, ka situācija ir būtiski uzlabojusies. Un tiešām ir uh, daudz kas panāks, mums ir arī labi salīdzināmi dati pieejami. Bet ir jāskatās arī, ka ir atšķirības starp uh, normatīvo ietvaru un tā ieviešanu. Jāskatās arī, ko dara dalība valsts. Rašfāra kungs, lūdzu. Prezident. Eh, Paldies, priekšsētāji kungs. Paldies arī Repo kungam par viņa prezentāciju un ļoti skaidrajiem vārdiem. Un gribu teikt visiem kolēģiem, ka pat ja šis teksts ir ļoti tehnisks, tad viņš eh, īstajā brīdī ir sastādīts. Mēs vismaz eh, komitejā pēc tam strādāt pie patērētāja tiesību jautājumu, jo tas viss ir savstarpēji saistīts. No vienas puses ir ietvari un eh, noteikumi patērētāja aizsardzības direktīvā. Tā tiek pievienot dažādas direktīvas par patērētājiem. Un bez tam um, cits jautājums ir ieviest to efektīvi visās dalībvalstīs. valstīs Es domāju, ka visiem, un īpaši mūsu grupai, tas ir ļoti nozīmīgi, lai būtu efektivitāte, lai tas, par ko mēs balsojam, būtu patērētāju labā, bet arī uzņēmumu un mazo uzņēmumu labā kas strādā visu patērētāju labā ēs. Un bez tam ir ļoti precīzi šis dokuments, un daudz vairāk tur ir tādu sēku praksē, kas ir um, legāls un nelegāls, jo šeit mēs uh, redzam, ka tie, kas nav tādi lojāli operātori tirgūs, tiek uh, atzīmēti it īpaši tad, kad tas uh, skar pārobežu darbību. Un šai kontekstā es vēlos teikt, ka regulējumā 2004. gadā pieņemtajā ir norādīts uz faktu, ka komisijai e, ik pēc diviem gadiem jāsastāda e, ziņojums, kas e, atainot šī regulējuma ieviešanas trūkums un stāvokli. Un, ja mēs parāgamies uz šo pēdējo komisijas dokumentu, tas ļoti instrukt, informējoši. Tas norāda, ka ir ļoti liederīgi jo 85 personas 2008. gada aprīlī tika uh, arestētas krāpšanas dēļ un ir tirgu vairāki simti prasību palīdzībai sadarbībai starp valstīm, lai efektīva apkrot situāciju, kas nav, a, nebūtu korekta. Bet ja mēs paraugamies a, uzmanīgi, tad mēs redzam, ka a, pieprasītie iesniegtie pieprasījumi ir sadalīti pa dalību valstīm. Valsts, kas prasa informāciju, uh, Tas pārklāja visu dalībvalstu teritoriju, bet atbildes ir ļoti dažādas, kas nozīmē, ka dažās dalībvalstīs ir daudz informācijas pieprasījumu, daudz pieprasījumu palīdzībai tīklos, un pretēji citās, nu, praktiski nav tādi, jau ir pavisam maz. Uh, Es neesmu īsti pārliecināts, ka mm, tas nozīmē, ka šajās dalību valstīs ir tāda aizsardzība no jebkuras nelegālas praktas vai krāpšanas gadījumā. Es drīzāk domāju, ka dalību valstīs nu, ir eh, dažādi līdzekļi un dažkārt vienkārši nepietiekami un nepietiekami mobilizēti, lai viss notiktu tā, kā tas ir paredzēts eh, reklamējumā. Nu, vienīgais, kas ir tāds ļoti Skaidrs signāls ir tas, ka ja ir, kāds, ja ir kas jāpadara, tad jārīkojas tā, lai visas dalība valstis visas ar vienu un to pašu efektivitāti pielietotu šo reglamentējumu. Lai tas patiesi būtu liederīgs, un nevis lai valsts no nu, pēdiņās atteiktos vai, vai, vai mm, dod patvērumu tādiem um, tirgus dalībniekiem, kas uh, nav caurskatāmi un, un nepārāk godīgi strādā salīdzinot ar citiem. Nu, tas ir vienīgais tāds pamatprasības mm, teksts, ko es gribu uh, formulēt. Un, protams, kā repo kungu mēs varam par šīm trim iespējām diskutēt, kuras viņš izteica. Un tāpat kā viņš un tautas partijas uh, referents, es uh, pārstāvu tādu pragmatismu un realismu pieeju. Mums jābūt spējīgiem uh, piemēroties. Uh, Un, protams, ka ātrums un efektivitāte ir ļoti nozīmīgi šī teksta izskatīšanā. Bet, protams, ka ir liederīgi arī eh, tā plašāk skatīties un skatīties, kā tā aptvērumu var paplašināt. Un es atbalstu uh, eh, teksta efektīvu uh, pieņemšanu, ātru pieņemšanu, pēc iespējas ātrāk atgādināt komisijai, ka viss tas, kas ir nepieciešams un viss atbalsts, kas ir nepieciešams, arī sadarbībā ar dalībvalstīm ir jāizmanto. Paldies! Mrs. Ruler. Also ich möchte mich auch bei dem Bericht. Es gribētu arī pateikties referentam. Viņš ļoti labi ir uh, skaidrojis šo tematu mums, un es atbalstu viņa priekšlikumu. Jo ja nedrīkstam aizmirst uh, vēl vienu lietu, ka šaldemos ziņojumā esam prasījuši direktīvu par vispārējo produktu drošību pārstrādāt un esam prasījuši arī aktīvi darboties tirgus uzraudzības jomā un prasam uh, tādas ļoti stipras Eiropas uh, uh, standarts. Un līdz ar to mm, visi jautājumi jāskat kopā. Un tad ir jārīkojas kopā un aktīvi, ja uh, ar uh, šo pārstrādu vispārējo produktu drošības līmeni, mēs, uh, drošības uh, direktīvā mēs to varētu saistīt un uh, patērētāju aizsardzību un patērētāju kredīta jautājums šo jautājumu kopā varētu uh, virzīt uz priekšu. Un vislādi citādi varētu tādu pārskatu klauzulu iestrādāt, jo, bet man liekas, ka komisija uh, jau vienalga tādu izstrādās tad, kad pārējos dokumentus skatīs un arī Švābu kunga ziņojums uh, par patērētāju aizsardzību. Tas tika pieņemts un līdz ar to es domāju, ka visi kopā tiks skatīti un mums varbūt, ka, nu, atsevišķi nav jāprasa atsevišķi soli bet nu mazajos risinājumos es jūs pilnībā atbalstu. Uh, thank you very much. Well... Paldies. Un tas arī bija viss runātājs saraksts. Es domāju, ka jūs arī dzirdējat manus komentārus no manas grupas un došu vārdu Mondējā kungam, ja viņš vēlas izteikties, un arī Korteša kundzei. Uh, Varbūt viņi grib atbildēt un sniegt kaut kādu kontekstu informāciju par šo priekšlikumu, pēc tam došu vārdu Repo kungam vēlreiz, Manjā kungs vēlreiz. Thank you very much, Mr. Č Paldies, priekšsādātāji. Paldies par iespēju izteikties par šo priekšlikumu šeit un ka varējāt tik ātri to šeit apspriest. Mēs to augstu novērtējam un uh, tas uh, uzsver arī tās bāžas, kuras pauda referents un ēnu referenti, proti, ka jārīkojas pēc iespējas drīzāk. Kā jau Repokungs norādīja savā lieliskajā prezentācijā, šis ir tīri tehnisks priekšlikums, jo visi nopietnie lēmumi jau ir pieņemti, tos ir pieņēmusi padome, parlaments, un tas jau ir likums. Mēs cenšamies uh, izvairīties no juridiskās neskaidrības, vēlamies vienkārši paskaidrot situāciju, un šajā posmā mums nav nolūks mainīt aptvērumu vai kādu likumdošanas pantu. Argumenti jau tika pausti, gribētu tikai tos atkārtot. Regula darbojas jau tikai četrus gadus, un um, kā jau pirmajā ziņojumā tika norādīts, tad divi pirmie gadi tika parā, pavadīti pie tehniskiem jautājumiem, un, un uh, šis otrais ziņojums tiks izskatīts, un tad mēs varēsim beidzot runāt par ieviešanu. Uh, bet eh, tie ir tikai pirmie divi ieviešanas gadi, tātad mums ir skaidri jāsaprot, kādas izmaiņas ir nepieciešamas, vai tās būtu likumdošanas izmaiņas, vai mums vajadzētu grozīt šo regulu, vai te drīzāk būtu runa par ieviešanu, par labākās prakses apmaiņu, par eh, prioritāšu izvirzīšanu un atbilstīgu darbību. Šogad, lai to labāk saprastu, komisija organizēja darba seminārus par ieviešanas jautājumiem. Es šorīt vadīju vienu par datu aizsardzību, un mēs skatīsim arī citus jautājumus, kurus izvirzīja Beļģijas prezidentūra augstlīmeņa pasākumā pagājušajā gadā. Kā jau tika minēts, mēs veiksim ārēju izvērtējumu regulas ieviešanai, un uh, Tas būs tad, kad tiks jābūt pieņemtam eh, trešajam divgadējam ziņojumam. Un eh, tas sakritīs arī ar šo te laika grafiku, kāds sākotnēji tika piedāvāts no Bēļģijas pie, pārstāvja padomas darba grupā. Tātad trešajā reizē, kad mēs ieradīsimies parlamentā, tad tā būs arī tā reize, kad mēs varēsim jums pateikt, kas notiek, kas būtu jāmaina, uh, kur mūsuprāt ir problēmas. Tas tiks sasaistīts arī ar sabiedrisko apspriešanu, un mums eh, ir jākonsultējas ar 300 atbildīgajām iestādēm, kas diendienā ar mums sadarbojas, tās vislabāk zinās, kas būtu jāmaina. Un līdz šim nevienam nav šī informācija. Bet, lai panāktu tādu saprātīgu priekšlikumu, mums ir jāspēj analizēt situāciju, Mums ir jāiegūst praktiski dati no šiem atbildīgajām iestādēm, un tad mēs varēsim veikt ietekmes novērtējumu un varēsim izanalizēt, kāda tad būs ietekme iespējamiem teksta grozījumiem. Komisija šobrīd piedāvā tikai veikt minimālos tehniskos grozījumus pielikumā, un pie, pierakstīt kaut kādas labas idejas, kuras mums varētu tagad parādīties vai vēlāk parādīties. Un tad 2014. gadā mēs varēsim pieņemt pārskatītu versiju komisijā, ja tas būs nepieciešams. Mēs vēl nezinām, vai tas būs nepieciešams vai nē, bet uh, šajā procesā tas būs iespējams. Gribētu pateikties visiem, kas šodien izteicās, jo Man tiešām šķita, ka viņi nopietni uztver patērētāju intereses, viņi arī pietiekami augstu vērtē ieviešanas uh, sadaļu um, šai likumdošanā, un uh, liels paldies visiem par atbalstu, un paldies arī priekšsādātājiem. Paldies! Tas bija ļoti skaidrs skaidrojums, un es arī no šīs konferences, kurā es uzstājos, zinu, ka bija ļoti vērtīgas diskusijas un ir tiešām skaidra apņēmība uzlabot procedūras, un mēs ļoti labprāt iesaistīsimies uh, cieši šajā darbā. Kretešas kundze, vai jūs gribējāt kaut ko teikt padomas vārdā? Köszönöm szépen, elnök úr! Paldies, priekšsēdētāj kungs! Ungārijas prezidentūras vārdā es eh, vēlētos pateikt, ka arī man ir liels prieks šodien vēlreiz būt jūsu komitejā un runāt par ārkārtīgi aktuāliem jautājumiem. Prezidentūra dara visu, kas tās spēkos, lai ciešā sadarbībā ar Eiropas parlamentu risinātu šos jautājumus, un mums prezidentūras sešu mēnešu laikā šis jautājums ir augsta prioritēts. Diskusijās jau izskanēja, un man tas ir bijis skaidrs jau iepriekš, ka mums ir nepieciešama cieša sadarbība, jo jau izai punkts visām trim institūcijām ir ar, samērā vienāds. Varbūt trīs piezīmes. Šis eh, priekšlikums ir patreizējās likumdošanas uzlabojuma mēģinājums, pie tam uzlabojums ne tikai tehniskas dabas, tas iet mazliet tālāk. Uh, Un es piekrītu, ka varbūt vajadzētu izvēlēties šo te minimālo pieeju, tas varbūt būtu viss racionālākais. Vēl bez tam es piekrītu tam, ka minimālās pieejas īstenošana nekādā mērā neizslēdz nākotnē šās regulas tālāku pārstrādāšanu un grozīšanu. Darba grupas līmenī mēs šobrīd esam vienojušies starp dalību valstīm par eh, secinājumu, ja par slēdzienu, kas eh, ir komisijas eh, priekšlikuma atbalsts. Un darba grupa ir vienojusies, ka mēs īstenosim minimalistisko pieeju un atbalstīsim komisijas sākotnējo priekšlikumu. Uh, Mēs eh, saprotam, ka ir nepieciešams aktualizēt šo regulu un pilnīgi noteikti mēs sadarbosimies turpmāk arī ar parlamentu. Mēs iepazīsimies ar parlamentu sagatavotajiem grozījumiem un esam gatavi cieši ar jums sadarboties. Mums ir, es vēlētos pateikt, ka Ungārijas prezidentūra ir parlamentam draudzīga, ja varētu lietot šādu terminu. Mēs esam jau cieši strādājuši ar Mitro kungu un turpināsim to arī nākotnē. Paldies, priekšsēdētājs. Paldies eh, prezidentūrai par ļoti, ļoti lielo iesaistību mūsu darbā. Repokungs, varbūt jūs vēlētos mazliet mūs iepazīstināt ar to, kas mūs sagaida nākotnē un kāds ir jūsu ierosinātais laika grafiks. Repokungs, es vēlētos arī no savas puses pateikties gan Ungārijas prezidentūrai, gan arī kolēģiem par dažādiem priekšlikumiem un, protams, arī komisijai, jo katrā ziņā tātad Ungārija ar Somijai ir senas saites un visi šeit dzirdētie komentāri norāda uz to, ka mēs turpināsim strādāt kā vienota komanda. Un ar mūsu darbu varbūt, ka vajadzētu runāt par to, ko darīt nākotnē. Un jau nākošās nedēļas sākumā es apkopošu tekstu, nosūtīšu tūkotājiem, un visticamākais, ka aprīļa vidū mēs varēsim par to diskutēt nākamajā IMCO sēdē. Balsojums vismaz balsojuma mērķis, tā tad bija doma jau IMCO balsot par to māja beigās, ja viss notiks saskaņā ar manām cerībām. Paldies! Good. Yes, I think that's... P jā, izskatās, ka jūs piedāvātais laika grafiks ir ļoti veiksmīgs, komiteja tam varētu piekrist. Tātad vēlreiz, mēs pirmo reizi strādājam pie šā jautājuma, un es tikai atkārtošu jūs teikto. Uh, Tātad 28. martā Repokungs aizsūtīs savu priekšlikumu. Tulkotājiem 13. aprīlis ir izskatīšanas laiks, 30. aprīlis ir grozījuma iesniegšanas termiņš, un jūlijā visticamāk maija beigās mēs balsosim IMCO komitejā, un jūlija beigās tas tiks nodots balsošanai plenārsēdē, un es tiešām ceru, ka Ungārijas prezidentūras laikā šis ziņojums arī tiks apstiprināts. Paldies! Un tagad mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, numur septiņi, kas ir Meijer kunga ziņojums par politikas risinājumiem Eiropas līgumtiesībās. Meijer kungs, diemžēl, ir apslims šodien, un tāpēc es došu vārdu Švāba kungam, kas Meijer kunga vārdā mūs iepazīstinās, un tad es došu vārdu ēnu referentiem. Jā, vai Salvienīkungs šeit ir, kas ir viens no četriem ēnu referentiem? Tā tad Švāba kungs un tad pārējie ēnu referenti. Ļoti spēcīga ēnu referentu komanda. Andrēs Švāba kungs, lūdzu, vārds jums. Meijer kungu vārdā iepazīstiniet ar ziņojumu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Maijer kungs šodien, diemžēl, ir slims un tā līdz ar to aizvietošu viņu. Un tas ir jautājums, kas ir ļoti cieši saistīts ar uh, ziņojumu, kuru es pats esmu. Uh, tieši sagatavojas un kas drīz tiks pieņemts. Līdz ar to ir ļoti jauki, ka arī viņa uh, vārdā var par uh, Eiropas līgumtiesību izstrādu patērētājiem uh, un grozījumiem runāt. Viņš grozījums ir izskatījis kopā ar visiem ēnu referentiem. Sākumā es domāju, ka mēs visi varam vienoties, ka. Uh, vēlamies aizsargāt patērētāju aizsardzību tiesības. Tās ir jāsaglabā iepriekšējā līmenī. Par to ir ieslēgti grozījumi, un tas arī atbilst Maira kunga ziņojumam. Arī par principiālo uh, ietekmes novērtējumu ir vienotība sasniegta. Jautājums ir par to, kādā veidā un ar kādām detaļām tas tiks īstenots. Un par to ir ļoti dažādi grozījumi iesniegti. Dažādi kolēģi tos ir iesnieguši un kolēģis. Daudz partija pārstāvu kombināciju tādu grozījumu 24, 27 un 67. Jo tie nodrošina tādu kopēju pārbaudi. Un es gribētu ēnu referents lūgt atbalstīs tos, lai mēs varētu sasniegt vairākumu uh, ietekmes novērtējumam. Un tas būtu labi visām pusēm. Bez tam mēs piekrītam tam, ka ir nozīmīgi, lai uh, patērētāju tiesība direktīvas ieviešana nogaidītu un to arī tad integrētu līguma tiesību uh, direktīvā. Līdz ar to ietekmes novērtojumu grozījumi būtu nu, jāapkopā šādā izpratnē. Un bez tam, visbeidzot, jā, pie, uh, jānovērtē arī ekspertu darbība pirms mēs, nu, beigās tāds brīvprātīgs līgumtiesību instruments, jeb alternatīvas varētu iestrādāt. Esmu pārliecināts, ka priekšsētājs kungs, kungs, ka komisija ievēros to uh, pēc konsultāciju procesa beigšanas. Un bez tam es domāju, ka, ka mēs kā iekšē tirgus un patērētā aizsardzību komiteja esam atbildīgi par šo jautājumu uh, kā vienīgie. Uh, un vismaz nu, par dažādajām iespējām ir jārunā. Tāda ir sociāldemokrātu, EKR e un GOE pozīcija, kas nevēlas pozīciju izteikt. Tā nepiekrīt. Tautas partijas vārdā saku, ka ar Aldi un Zaļajiem esam trīs kompromisus izstrādāsim, lai augstāk minētos grozījums par ietekmes novērtējumu apkopot par šo brīvprātīgo līgumtiesību un par iespējamiem instrumentiem. Pirkuma līguma un uh, e-komercija jāietver un viss pārējais, it īpaši uh, definīcija par citiem līgumiem ir jāievieto rīku kastē tā sauktajā. Īpaši vēlamies runāt par to, ka par uh, vēlamies atsevišķus punktus svītrot. Kompromisi ir izdalīti visiem ēnu referentiem pirms sēdes, un es uh, būtu gandarīts, ja daudzi varētu atbalstīt Mairkunga priekšlikumu un paldies ēnu referentiem, arī Mairkunga vārdā par labo un konstruktīvo sadarbību un ceru, ka mūsu plāni ieviešot Eiropas līguma tiesības būs veiksmīgs. Paldies! Thank you very much. Liels paldies, Švābkungs. Katrīns Tailer. Hey, thank you too. Paldies arī eh, no manas puses Andrēsam par eh, viņa teikto. Viņš, manuprāt, ļoti labu uzsvēra tās domstarpības, kas ir starp Meijera kunga perspektīvu, un mums ir konkrēti jārunā par iespējām, un eh, daudz no mums vēlas, lai visām iespējām tiktu veikts ietekmes novērtējums, pirms tiek pieņemts lēmums. Uh, Mēs centāmies šādus ieteikumus izteikt, bet šķiet, ka šī te fundamentālā pozīcija, kurā Maierkungs gribētu pieņemt lēmumu, bet citi grib uh, lai tiktu pausti dažādi viedokļi, lai komisija liktu galdā šos viedokļus, jo mēs vēl neesam redzējuši pilnu ietekmes novērtējumu. Pirms tas būs atrisināts, šis ietekmes novērtējuma jautājums būtu jātiecina uz visām iespējām, un tad deputāti varētu izlēmt, kura iespēja būtu labākā, ņemot vērā ietekmi un izmaksas. Un šis ir tas jautājums, kur mums ir tāds fundamentāls domstarpības. Jā, nu, protams, mēs vēl runāsim par šiem jautājumiem, bet um, tomēr šis jautājums būs jāatrisina. Kompromisu grozījums nerisina šī te ietekmes novērtējuma um, jautājumu, un ja tā tas būtu, tad mēs nevarētu atbalstīt šo kompromisu priekšlikumu. Paldies priekšsādātāji. Uh, thank you very much. Paldies. Kreutzmana kungs varētu izteikties kā nākamais. Paldies priekšsēdētāja kungs Šmita kungs, kā alta grupas ēna referents, gribētu pateikties uh, referentam un ēnu referentiem par labu paveikto darbu. Kā mēs visi zinām, šis ir ļoti plaši apspriests jautājums un ļoti svarīgs patērētāju tiesību jautājums. Eiropas Savienībā ir šāda likumdošana. Alde referents, ēnu referents atbalsta Mājienas kungu kurš uh, saskaņot strādā ar Volisas kundzi, kur, kundz, kur ir referenta jūri komitejā. Uh, Tātad ir jāizstrādā šādi rīku kaste. Tas ir problemātisks jautājums daudzām grupām, bet Šmīta kungs cer, ka komiteja radīs risinājumu, kas sniegs jūrī komiteja skaidru imko nostāju par iespējām un arī par komisijas paziņojumu. Alde ēnu referents uzsver ietekmes novērtējuma nozīmi, lai varētu izvērtēt, uh, Eiropas līgumtiesību likumdošanas ietekmi. Un jāņem var arī tā ietekme uz nacionālajiem līgumtiesību likumiem. Startautiskie līgumi ir jāņem vērā un ir ļoti svarīgi visus šos jautājumus ņemt vērā komisijas veiktajā ietekmes novērtējumā. Lielas paldies priekšsādātāji! Mēs... Rulers kundze. Paldies, es varu piekrist teiktajam. Arī mēs gribam ietekmes novērtējumu un atklātu procesu. Tādēļ abas iespējas atstājam atvērtas gan brīvprātīgo līgumtiesību izstrādi, gan arī tas aktu rīku klasi. Ir um, jāskatās, uh, kāda ir ietekme, kas nacionāla likumdošana pirms pieņemam lēmumus. No otras puses, mēs teicām, mums jāpieņem zināšanai, ka šajā jomā jau daudz kas ir darīts. Mēs negribam pabeigt darba procesu, mēs gribam atstāt to atvērtu, arī attieksmīgā uz ietekmes novērtējumu. Jo nevajadzētu kādu no iespējām izslēgt un pēc tam veidot ietekmes novērtējumu, tādēļ jāatstāja abas iespējas jāprasa ietekmes novērtējums un tad jāparaugās, kādi ir rezultāti. Un, ja ir tāds brīvprātīgs likumtiesības, tad um, mūsu viedoklis ir saskaņots arī ar jūri komiteju, ka tad vajadzētu apvienot to, kas jau ir. Un pirmām kārtām jautājumu par patērētāju tiesībām. Ar to strādā Švāba kungs. Tas ir jāiestrādā jāapkopo visas tās daļas, kādas jau ir izstrādātas un arī kodējums, lai būtu tāds pārskats, lai līgumtiesībās iestrādātu visas atsevišķās daļas. Un līdz ar to varētu vieglāk pārbaudīt iespējamo ietekmi. Paldies! Thank you very much. Paldies, Foksa kungs, lūdzu. Uh, thank you, Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Uh, Es ļoti skeptiski izturos pret šiem brīvprātīgajiem instrumentiem, jo runājot par viņu īstenošanu, es uzskatu, ka tas nāks patērētēm tikai un vienīgi par sliktu, jo šie te brīvprātīgi instrumenti nebūs brīvprātīgi patērētājiem, un tas būs pārdevējs vai ražotājs biznes piemēros konkrēto līgumtiesības. Citiem vārdiem sakot, tās dalību valsts, kurās jau tā ir zema patērētāja aizsardzība, tad ražotājs un pārdevējs vienmēr uzvarēs. Un tādās valstīs, kurās būs e, augsta patērētāja aizsardzība, kā piemēram U apvienotajā karalistē un Skandināvijā, tad eh, tur ražotāji izmantos brīvprātīgo instrumentu, jo tas eh, nodrošinās viņiem labākas iespējas. Tātad es neredzu nevienu situāciju, kurā šie te brīvprātīgie inst nesaistošie instrumenti varētu nākt par labu patērētājiem. Mani arī nepārliecināja Rūlas kundas teiktais par uh, seku novērtēšanu šīm abām iespējām, saistošajiem un nesaistošajiem instrumentiem. Un es vēlētos varbūt dzirdēt īsā, dziļāku izvērtējumu. Bet, ja mēs runājam par šās komitejas viedokli, tad es uzskatu, ka abām iespējām, abām opcijām būtu jāiz, jāveic ietekmes seku novērtējums, un tikai tad mēs varam ko lemt. Un es domāju, ka referentam nav taisnība apgalvojot, ka ir kāds labums nesaistošiem instrumentiem. Mēs nevaram apgalvot neko, iekams nav abi abas opcijas izvērtētas. Priekšsēdētājs, paldies Foksa kungam. Izskatās, ka neviens runāt gribētājs vairāk roku neceļ, un tagad Šternmaiers kundze varbūt varētu no komisijas puses pateikt komisijas viedokli. Tātad, Foksa kunga viedoklis par patērētāju aizsardzību jau parādījās pagājušajā piekdienā notikušajā Eiropas patērētāju aizsardzības dienā. Man, diemžēl, nebija iespēja piedalīties šajā pasākumā, taču man ir tapis zināms, par ko tur runāja. Un runājot par mūsu komitejas apņemšanos par viedākiem tiesību aktiem, tad, protams, ka tas paredz, ka abas opcijas ir jānovērtē pretējā gadījumā viedākas likumdošanas ideja zaudē savu vērtību. Šternmajeras kundze, vai jūs varētu tos komentēt? Uh, un tad arī padomas pārstāve. Nē, jūs nevēlaties runāt. Tātad Štermairens kundze. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Um... Paldies, priekšsētāja kungs, par šo iespēju pavisam īsi. Nu, pirmām kārtām gandrīz visas uh, politiskās grupas un iepriekšējie runātāji šodien diskusijās aicināja ietekmes novērtējumu par zaļo grāmatu. Mēs, protams, to darīsim un atbilstoši direktīvām, kādas ir komisija izveidojusi par izstrādi. Attiecībā uz ietekmes novērtējumu to arī tā veiksim un izskatīsim visas iespējas. Līdz ar to šis punkts tiks ietverts, un otrs punkts, kam vēlos pievērsties. Švāba kungs to izteica. Švāba kungs pieminēja, ka parlaments un arī citi iesaistītie gribu iepazīties ar ekspertu grupas secinājumiem. Tas ir ļoti saprotams punkts un ļoti nozīmīgs. Arī tāds, kas konsultāciju procesā ir daudzkārt pieminēts. Jo gan iesaistītās puses, kas ir par, gan arī tās, kas ir pret šādu brīvprātīgu instrumentu, teica, mēs gribētu redzēt tekstu, pirms mēs tādu um, noteiktu pozīciju ieņemam un komisiju. Uh, jau dažas nodaļas ir publicējusi pēc šīs eksperta darbības, un mēs turpinam darbu un plānojam, tad, kad eksperti pabeigs darbu aprīļa beigās, ka mēs visu tekstu ievietosim internetā, un līdz ar to parlaments dalībvalsts un visi iesaistītie varēs iepazīties ar tekstu kopumā un uh, vei, izveidot sev nu tādu padziļinātu viedokli. Bet kā Rūlis kundze jau pilnīgi pamatot atzīmēja, uh, diskusija process turpinās nu, vairāk nekā desmit gadus jau. Un līdz ar to būtu ļoti liederīgi nepārtraukt šo procesu, bet gan turpināt, protams, aizvien uzsvarot to, ka mēs vēlamies pilnīgu padziļinātu ietekmes novērtājumu. Pēdējais punkts. Visi runātāji uzsvēra to, ka, lai kāds būtu rezultāts, ir nepieciešama augsta uh, patērētāja līmeņa aizsardzības sasniegšana. Lai arī kāds būtu teksts, ir nepieciešams uh, arī aktīvi darboties. Komisija tieši tāpat domā. Un uh, šis uh, Eiropas līgumtiesību izstrādes instruments uh, dos patērētājiem ne tikai instrumentus, um, bet arī paplašinās izvēli, un patērētājs varēs izvēlēties pārobežu produktus. Viņam būs, kā jau teicu, lielāka izvēles iespēja, un arī šī pārobežu uh, produktu varēs uh, tikt piedāvāt par zemāku uh, cenu, un patērētājs var tos var par uh, zemāku cenu iedā, iegādāties, bet papildus tam vēl visi instrumenti nodrošinās to, ka Eiropas patērētāji un to vairākums uh, varēs tiesiskas, mm, tiesi, labākas tiesības baudīt. Viņa mm, patērētāja tiesības tiks paplašināts, un tas ir ļoti būtisks punkts, ar ko strādā ekspertu grupa, un tas ir arī komisijas mērķis, un var jau tagad teikt, ka un tagad strādājošā ekspertu grupa uh, piedāvā būtiski plašāku patērētāju aizsardzību dažās daļās, un to jūs redzēsiet, kad teksts tiks publiskots, nekā līdz šinējais komisijas priekš, uh, piedāvājums uh, konkrēts piemērs, piemēram. Uh, ekspertu grupas teksts, piemēram, pirkšanas tiesībās ļoti skaidri runā par eksistējošo direktīvu par patērētāju tiesībām. Tātad plaša patērētāja aizsardzība, tiesiskas normas patērētājiem Tas ir arī tas, ko vēlas komisija un tas, kas raksturo ekspertu grupas tekstu. Paldies! Well, thank you very much, Mr. Liels paldies! Tagad balsosim par to rīt. Varbūt, ka Maier kungs nebūs klāt arī rīt. Vai jūs vēlaties izteikt kādus galīgos komentārus, Švābkungs? Jā, paldies priekšsādātāja kungs. Vispirms sirsnīgs paldies kolēģiem, kuri izteicās. Maiera kungs attiecībā uz ietekmes novērtējumu atbalsta 24. un 27. grozījumu no Tautas partijas no Rūdas kundzes, no zaļajiem. Principā, ja varu atsaukties uz Foksa kungu, kur, protams, uzmanīgi uzklausīju, tad 26. Eh, eh, grozījumā ir runa par to, vai ietekmes novērtējumā būtu jāvērtē uh, arī iespēja, ka netiek mainīta normatīvā situācija, vai tā tiktu skatīt kā iespēja. Un te es uzskatu, ka ja mēs paraugāmies uz situāciju garantiju jomā, tad mēs redzam dažāda veida garantijas Eiropā. Tad uh, Es domāju, ilgtermiņā ir skaidrs, ka ir vajadzīga kaut kāda vienādošanas iespēja. Tāpēc eh, šo te ideju nedarīt neko es gribētu tomēr izslēgt no tām iespējām, kas tiktu vērtētas ietekmes novērtējā. Bet, nu, Mājer kungs noteikti arī ir gatavs runāt par 28 grozījumu. Nezinu, vai viņš būs rīt klāt. Stēlers kundze arī izteicās līdzīgi Es domāju, ka tie kolēģi, kas šeit prasa piesardzīgu pieeju, noteikti ir jāņem vērā, jo patērāju tiesību aizsardzības direktīvā mēs redzējām, cik sarežģīts ir ceļš, bet mums ir jākonstatē tik un tā, ka uh, tiesiskā sadrumstalotīga iekšējā tirgu ir jānovērš, kaut kad tas būs jāizdara patērētāja labā, un ja mēs rīt uh, varētu Mm, veidot tādu labu pamatu šim darbam, tas jau būtu labi. Paldies priekšsādētāji. Well... Labi, liels paldies. Švāba kungs par to, kā aizvietojāt Meijeru kungu. Gribēju tikai ka desmit, pateikt, ka 10.15 rīt balsosim par šo ziņojumu. Lūdzu, paņemiet rīt līdzi balsošanas kartes. Par to tiks izsūtīts arī vēl ēpasts. Tad tagad pāriesim pie vēl viena jauna dokumenta, tāda Bēlas kunga ziņojuma, tas ir atkal normatīvais ziņojums par grozījumu izdarīšanu regulā attiecībā uz fosfātu un citu fosforu savienojumu izmantošanu mājasemniecības veismazgāšanas līdzekļos. Tas ir interesants temats šai komitejai, un uh, interesanti būs uzklausīt ar Bēlas kungu par vienotā tirgus aspektiem šajā ziņojumā. Lūdzu, jums vārds. Uh, Pēc tam uzklausīsim Kreutzmanu kungu un citus savienību, un gan vēl nav atgriezies. Tarabēlas kungs, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un sākumā gribu pateikties, tāpat arī kā uh, parlamenta imko komiteja un koordinātāriem, par to, ka mēs varam šo atzinumu veidot priekšsēdētājkungs, darbie kolēģi, šis mm, uh, priekšlikums uh, runā par to, ka fosfāti un fosforu uh, savienojumi ir um, iemesls āļģu veidošanās procesā, tie piesārņo ūdeņus un līdz ar to otrkārt tas, ka nav harmonizācijas, tas kropļo iekšējo tirgu gan uh, ražošanas izmaksās, gan arī patērētājiem tas nāk par ļaunu. Un, lai atrisinātu šīs abas problēmas, komisija iero, uh, piedāvā ierobežot fosfātu un fosforu uh, savienojumu daudzumu līdz 0,5%. Um, trauku mašīnā līdz 31. decembrim 2014. gadā būs pārējais laiks, kurā redzēs, vai arī ir nepieciešama ierobežojuma šajā jomā. Bastos uz komisijas priekšlikumu. Esmu uzsācis dažādu uh, konsultāciju procesu un uh, četrus punktus vēlos izteikt pēc mūsu konsultācijām. Pirmkārt, ir jāsamazina uh, fosfāta daudzums um, veļas mazgāšanas līdzekļos, uh, lai mazāk piesārņot ūdeņus, uh, jo uh, tas ir eitrofikācijas galvenais uh, uh, iemesls un vides uh, riski ir tādi, ka apmēram 6% globālā līmenī Eiropā no uh, eitrofikācijas uh, ir mm, notiek tādēļ, uh, ka uh, ir šis piesārņojums un piesaistots kābekli rodas diezgan liels piesārņojums. Uh, fosfāti veļas mazgāšanas līdzekļos darbojas veicinoši uz eitrofikācijas e, risku kaitē gan cilvēkiem, gan arī dzīvniekiem. Un līdz ar to ūdens attīrīšana nepieciešama un ir uh, līdz ar to jāsamazina fosfātu daudzums uh, veļas maskāšanas līdzekļos, bet būtiski ir, un tas, ko mēs varam darīt, ka ir uh, CO līdz fosfonāts dažādi citi aizvietotāji, bet to izmantošana ir ierobežot līdz šim ir bijusi arī. Līdz ar to nu nevar pilnībā aizliegt visu fosfātu. Uh, un sastāvdaļu lietošanu. Tādēļ šis pie, priekšlikums 0,5% līmenī atstāt šīs vielas un runā par 0,5 gramiem dozes uh, mazgāšanas uh, vienā uh, reizē. Tas samazinātu arī piesārņojumu daudzumu, arī procentu skaitlī šis 0,5% svara ierobežojums dot rūpniecībai impulsu. Nu, cikot, tik mainīts varbūt iepakojums un arī uh, daudzums palikt tāds pats, tas nebūtu liederīgi. Tas nav īsti tas, kas notiek, piemēram, Bēļģijā. Šis 0,5% ierobežojums no 2004. gada uh, ir. Un, nu, Mēs konstatējam, ka veļasmaskāšanas līdzekļi ir aizvien uh, koncentrētāki un daudzums aizvien pieaug. Līdz ar to jautājums ir komisijai. Es zinu, ka, piemēram, Vācijā šis 0,5 gramu ierobežojums tiek uh, uzturēts, un mēs redzam, ka Vācijā samazinās um, šis daudzums. Un, uh, ja rūpniecības attieksme nemainīsies, tad situācija arī nemainīsies. Un otrs punkts traukmazgājumās mašīnas. Mēs šeit uh, vēlamies aizsargāt uh, patērētājs, bet nu, patērētājs negrib tādas līdzekļus, kas nemazgā, kas uh, nedarbojas īsti labi. Un pētījumi rāda, ka uh, neviens aizvietošanas uh, process ne, nedod ļoti labus līdzekļus. Un vai nu jāpaukstina mazgāšanas temperatūra vai mazgāšanas laiks, lai sasniegtu tādus pašus rezultātus un videi, nu tas īpaši par labu nenāk. Un Bēļģijā uh, ir ļoti kaļķains ūdens, ļoti ciets ūdens. Un uh, Skandināvijā, Eiropas ziemeļos ir cits uh, ūdens sastāvs, un uh, līdz ar to šeit, nu, uh, Mm, mašīnām jāļauj strādāt, strādāt ilgāk, ne, ja uh, fosfāts nav mazgājumos līdzekļos. Līdz ar to es domāju, ka jāveic uh, izvērtējums līdz 2014. gadam trāpu mazgāšanas mašīnās, kā piedāvā to uh, komisija. Uh, Tiek runāts par aprites cikli un jāsaka, ka tās ir mm, izēvielu ražošana, produktu un iepakojumu ražošana, produktu transportēšana, mazumtirdzniecības vietām un turpmākā izmantošana likvidācijā, ko veids patērētājs. Tāpat gribu teikt, ka par aizvietotājiem runājot, kādi ir jāvēro to efektivitāte darbībā un arī uh, ietekme uz dabu. Un trešais punkts. Um, labi jāinformē patērētājs. Uh, un uh, par to daudzumu, kāds ir vielām uh, izmantotajos uh, līdzekļos, ir nepieciešama logo vai norādes uz līdzekļiem. Norādu, piemēram, ka pārāk liela līdzekļa pievienošana neuzlabo mazgāšanas kvalitāti un ka vajadzētu mazākā temperatūrā mazgāt, piemēram, vēļu vai līdzekļus un arī, ka varētu izmantot mm, nevis jaunas iepakojumus, bet atjaunojams. Un tad tā sauktā zaļā uh, zīme 0,5% fosfātu tam vajadzētu būt obligātam tādai norādei. Uh, tas ir uh, jāievēro ja, arī um, diskusijās ar rūpniecību, jo vienkārši nu, jārespektē tie likumi, kādi jau ir pieņemti un tehnoloģijas attiecībā uz liederību un ierobežojumiem. Uh, ir jāiesaist visas iesaistītās puses, visi vidas aspekti, iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības principi. Un šī pieeja, zinu, ka nu, ne visi to atbalsta, bet esmu pārliecināts, ka šeit mēs nevaram a, ievērot tikai atsevišķas intereses, bet mums ir nepieciešams sabalansēts dokuments, kas nāktu patērētāja aizsardzībai par labu, kas aizsargātu vidi un arī Es gribētu teikt, atbilstu tām, in, tām interesēm un tam, ko mēs aizstāvam. Es vienmēr aizstāvu diskusiju principu un arī šajā jautājumā esmu atklāts visiem iespējamiem viedokļiem un uzklausīšu visus kolēģus. Paldies! Thank you very much indeed. Paldies, Terabels kungam, un es vēlētos jums pateikties par šā ziņojuma sagatavošanu. Tagad eh, pirmajā es dodu vārdu komikundzei. Paldies priekšsēdētājs kundze, Satorija kundzes vārdā, kas nevarēja ierasties šajā sēdē jo uh, ir problēmas ar lidojumiem. Es gribētu pateikties Sētara eh, Bēles kungam par atklātību un arī pieejamību, kāda ir bijusi jau no darba sākuma mūsu komiteja tik iesaistīta, un es vēlos norādīt uz to, ka ir nepieciešama harmonizēšana šajā līmenī. Nacionālie likumi eh, un um, likuma normas šajā jomā ir atšķirīgas. Tā, piemēram, Spānijā nav nekādu ierobežojumu attiecībā uz fosfātu saturu. Uh, Francijā no 2012. gada būs um, tie pilnībā aizliegti. Itālijā ir procenti skaidri noteikti um, maksimālam daudzumam attiecībā uz mazgāšanas līdzekļiem. Ir nepieciešama harmonizācija. Un tas nav saistīts tikai ar ražošanu un arī produktu izplatīšanu. Bet runa ir par to, ka pat labam ir pārāk dažādas pieejas arī attiecībā uz šo produktu uh, gala izmantošanu un arī ierobežojumiem, kāda no tā izriet. Fosfātu un citu fosforu savienojumu izmantošana trauku maš gājumās mašīnās un mazgāšanas līdzekļos jāreglamentē. Ir uh, jārunā par ūdeņu eitrofikāciju. Un fosfāti, kā jau tika teikts, ir uh, lielākais atbildīgais par šo fenomenu. Protams, ka uh, Mēs runājam par fosforu, bet fosfātu izmantojumu. Fosfātu nelielā daudzumā izmantojums eh, nav pilnībā atbildīgs par eitrofikācijas. Un arī rīča direktīva pārbauda eh, šo vielu izmantošanu. Mums nevajadzētu dubultot eh, administrīvo slogu, bet pārdomāt par to, kā mēs varam ierobežot fosforu daudzumu. Ja mēs no, nolēmtu pilnībā aizliegt uh, fosforu izmantošanu, tad būtu jāmaina komisijas priekšlikums un jānosaka kvantitatīvi, jeb absolūti uh, skaitļi attiecībā uz, piemēram, normālu mazgāšanas uh, līdzekļa dozu, nevis procentu skaitļu. Un tas, liekas, nav pareizs pieejas veids, bet ja mēs sakam, ka mēs grēmamies tikai fosfātu uh, vielu uh, robežas ieviest, uh, Tad mums ir jāpiedāvā alternatīvas, pie, piemēram, fosfonātus vai ceolītus. Un tad ir jāveicina pētniecības darba, zinātnes attīstība. Līdz ar to domāju, ka diskusijas ar citiem ēnu referentiem tiks turpinātas tā kā mēs jau no paša sākuma esam rīkojušies, un nu, līdz ar to ceru, ka varēsim kopējas rezultātus sasniegt, lai tādus strīdīgus jautājums komisijas tekstā uz, uzlabot. Paldies Tarabēlas kungam par viņu darbu. Un a, gribu teikt, ka mēs esam gatavi ar viņu sadarboties. Paldies. Tagad Kreutzmann kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Nu, Tagad tirgus ir sadrumslalots attiecībā uz uh, mazgāšanas līdzekļus, un tas rada nevajadzīgas izmaksas rūpniecībai. Tādēļ atzinīgi vērstēja kom mm, komisijas priekšlikums dažādos nacionālos uh, noteikums par fosfātu daudzumu mazgāšanas līdzekļos harmonizēt. Un vēlos atzinīgi vērtēt Tarabēlas kungu par sabalansēto tekstu, piekrīt viņam pilnībā attiecībā uz to, ka pēc iespējas nepieciešams normatīvs akts par ierobežojumiem arī trauku mazgāšanas mašīnām, un ir pirms tam ir nepieciešams faktu novērtējums ko veiks komisija līdz 2014. gadam, bet jautājums ir, vai nevarētu izdarīt agrāk, vai komisija nevarētu ātrāk šādus pētījumus veikt, piemēram, 2012. vai 2013. gadā šo mm, pētījumu veikt un prezentēt, lai mēs varētu tad atbilstoši reaģēt mēs varētu reaģēt uz šiem faktiem, kas eh, tad tiktu mums eh, darīt zinām. Tagad par ierobežojumiem rūpniecībā uh, institucionāli, kas tiek veidoti. Mēs lasām uh, dokumentā, ka uh, nav tehniski izsvērtu alternatīvu iespēju rūpnieciskai jomai un uh, trauku uh, mazgājumu mašīnu jomā ir vēl tādas problēmas ar efektivitāti. Ja mēs fosfātus uzreiz aizliegtu pilnībā, tad uh, mums uh, būtu papildu izmaksas jāveicina pētniecība un zinātne. Tas ietekmē arī MVU. Interesants ir arī komisijas teksts par pētījumu. Ja pilnīgi tiktu uh, aizliegt fosfāti visos uh, līdzekļos, uh, tad dažas iekārtas būtu jāslēgt un jāsamazina līdz 3,5 tūkstoši darba vietas. Uh, un to tikai daļēji kompensētu alternatīvo līdzekļu ražošanas darba vietas. Mums jābūt uzmanīgiem, jo nevajadzētu katru dienu jaunas darba vietas iekšē tirgu iznīcināt un no otras puses atkal mēģināt tās ša, radīt. Tātad tādēļ mēs atzinīgi vērtējam priekšlikumus, kurus komisija ir izteikusi, un jādiskutē, vai nu tie būtu procentuāli vai absolūtie skaitļi šie uh, ierobežojumi 0,5% apjomā attiecībā uz svara vienību. Un visām citādi esam atklāti visām diskusijām, grozījumu priekšlikumiem, bet nu mēs domājam, ka problēma kāda, protams, ir arī ietekmes novērtējumā, ir tā, ka daudzās valstīs nemaz nav attīrīšanas iekārta, un tur šīs problēmas ir daudz kārt izteiktākas nekā citās valstīs. Un vajadzētu uh, strādāt tai virzienā, lai šajās valstīs arī būtu attiecīgas uh, attīrīšanas iestādes iekārtas, uh, kur šī ietekme ir daudz lielāka, un lai samazinātu šīs negatīvās sekas. Paldies! Uh, thank you very much. Paldies, Rūlis kundze. Es uzreiz varu atsaukties uz to, ko jūs teicāt. Protams, esmu pār uh, attīrīšanas iekārtām, bet arī ūdens attīrīšana maksā naudu, un tas šeit ir jāierēķina. Uh, ja tiek teikts, ka aizliedzot tiks daudāts uh, darba vietas, šeit jāņem vērā arī šīs vides izmaksas. Gribētu vēlreiz uzsvērt, ka Zviedrijā jau ir uh, šis aizliegums, tā kā, uh, un Francija arī drīz šādu aizliegumu uh, pieņems, un tāpēc būtu saprātīgi arī harmonizēt Eiropas līmenī šo jautājumu. Tāpēc es uzskatu, ka mums tiešām vajadzētu paplašināt šo te aizliegumu arī uz trauku mazgājumo mašīnu līdzekļiem. Protams, ar attiecīgiem pētījumiem, bet būtu saprātīgi šos te trauku mazgāšanas līdzekļus šeit arī iesaistīt. Visā citādi atbalstu referentu viņa priekšlikumos un paldies arī komisijai par izteiktiem priekšlikumiem. Uh, jo nav jau jēgas to visu atstāt e, dalībvalstu līmenī, jo tas e, kropļo e, vienoto tirgu. Ir jāharmonizē šie jautājumi Eiropas līmenī, jo ūdens jau ir pārobežu resurs. Uh, much, Paldies, Foksa kungs, lūdzu. Uh, thank you, Chairman. Can I Paldies priekšsādātāji, paldies uh, Tarabēlas kungam un viņa darbiniekiem par darbu un sadarbošanos šajā jautājumā. Gribētu pateikties arī komisijai par uh, to, kā savaldīgi tā strādāja šajā jautājumā un nepaplašināja šo aizliegumu arī uz uh, traukmazgājuma mašīnu līdzekļiem. Es uzklausīju, ko Kroicman kungs teica par uh, iespējamo darba vietu zaudējumu, ja fosfātus vienkārši aizliegtu. Un, protams, ir jānošķir fosfāti un fosfāru savienojumi. Es domāju, ka šeit jābūt ļoti uzmanīgam izvērtējumam, ko varētu panākt vienkārši aizliegums, jo tas, protams, nāktu par labu videi, bet pirms mēs pieņemam šādu lēmumu, es gribētu zināt, cik tas izmaksā uh, nozarei un darba vietu ziņā bet principā man nav nekādu iebildumu pret šo aizliegumu fosfātiem. Protams, ar nosacījumu, ka nu, var turpināt lietot mazāk bīstamos fosfātu savienojumus. Priekšstādātāji, es domāju, ka mēs varēsim panākt vienošanos uh, plašā spektrā par šo ziņojumu. Vēlreiz paldies arī Vēlas kungam par sadarbību. Paldies! Neredzu nevienu citu deputātu, kas gribētu izteikties. Šķiet, ka ir šeit komisijas pārstāvis, jā. Varbūt jūs varētu pats stādīties priekšā, ne, ne, nedaudz pazaudēju savu dokumentu, nevaru jūs stādīt priekšā. Thank you very much, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Mani sauc Klās Bērens un esmu uzņēmē darbības ģenerāla direktorātā nodaļas vadītājas. Uh, un skatām ķīmijas likumdošanu, jo īpaši attiecībā uz mazgāšanas līdzekļiem. Es jums gribu pateikties eh, Tarabēlas kungam un ādu referentiem par pozitīviem komentāriem un atbalstu komisijas priekšlikumam. Patiešām tas ir izrietējis no ļoti pamatīga ietekmes novērtējuma. Mēs spētījām fosfāta lietošanu mazgāšanas līdzekļos, iespējamās alternatīvas un to ietekmu uz vidi un sabiedrības veselību un arī skatījām, kādas ir ekonomiskās iespējas uh, izlantot šos alternatīvos līdzekļus. Gribētu atbalstīt arī Belskunga komentāru, ka fosfāti uh, Uh, no uh, mazgāšanas līdzekļiem nav galvenais avots uh, fosfātiem notekūdeņos. Tātad šeit ir jāskatās proporcionalitātes princips, un tāpēc mēs šo priekšlikumu sākotnēji attiecinājām tikai uz fosfātu uh, aizliekšanu mazgāšanas līdzekļos, jo tā tomēr ir lielākā daļa, un tādos līdzekļos, kur ir alternatīvas. Uh, Tik izteikts komentārs par uh, to, kāpēc uh, mēs skatām arī citus fosfātu savienojumus, ne tikai fosfātus. Vēl viens uh, savienojums ir fosfonāti, kas tiek izmantoti zemā koncentrācijā un izvērtējums teica, ka tas var radīt uh, risku ūdeņiem, ne šo eitrofikāciju, bet citu, Uh, piesārņojumu, un uh, tāpēc uh, arī ir šis vispārējais ierobežojums fosforu savienojums, tas iekļauj arī šos fosfonātus. Varbūt mēs varētu savādāk noformulēt šo ierobežojumu, nevis koncentrācijas ierobežojumu noteikti, bet gramus uz dozu. Uh, tas ir novērojums, kas tika izteikts tikai tad, kad mēs jau bijām izteikuši priekšlikumu. Tātad, eh, ja mēs noteikti procentu um, ierobežojam, tad tas varētu uh, nenovest pie uh, koncentrēšanas uh, mazgāšanas līdzekļos. Un ja mēs ievērojam procentu, uh, ievērojam, tad. Uh, Um, būtu šķēršļi tālākai koncentrācijai. Un šeit varētu meklēt citus risinājumus. Šobrīd mums ir iespējas, ka 0,5% atbilstu 0,5 gramiem uz dozu, bet, protams, ir e, jādefinē, ar kādu ūdens cietību mēs šeit strādājam. Un, uh, jāskatās arī, uh, kādas ir dozas, uh, kas tiek ieteiktas. kas tiek ieteikts mazgāt. Ietekmes novērtējums uh, parāda, ka vēl nav iespējams visus produktus aizstāt ar citiem, uh, Zviedrijā ir ļoti mīksts ūdens, kāds nav visās dalību valstīs, Rebels kungs minēja Beļģiju, un informācija, kas mums ir, saka, ka bez fosfāta uh, mazgāšanas līdzekļu trauku mašīnām nedarbojas tik labi un arī kaitē mašīnām. Uh, varbūt to vajadzēja pārskatīt uh, agrāk, kā teica Kreutzmann kungs Es negribētu automātiski teikt, ka jā, jo, ja mēs to darīsim pāragri, tad mēs uh, šo ietekmes novērtējumu vienkārši atkārtosim, rezultāti būs tādi paši, tāpēc mēs piedāvājām 2014. gada beigas. Un visbeidzot, Tarabēlas kunga priekšlikums pievienot uh, papildus informāciju uz etiķetēm patērētājiem. Šeit gribētu teikt, ka viņu piedāvātais grozījums jau tagad tiek piedā, piemērots mazgāšanas līdzekļu iepakojumiem, um, mazgāšanas līdzekļu ražotāju labprātīgās iniciatīvas ietvaros, un tas tīri labi darbojas. Uh, un nevajag, manuprāt, to padarīt par obligātu nosacījumu, jo praksē tas tāpat labi darbojas. Protams, uh, um, trauku mazgāšanas līdzekļu noteikumu pārskatīšanā mēs skatīsim arī aspektus, kurus minēja Trabēls kungs, runājot par dzīves ciklu izvērtējumu. Mēs noteikti pētīsim arī alternatīvas un to ietekmi uz vidi un arī tehniskiem un ekonomiskiem aspektiem. Tātad es tiešām piekrītu, ka tas ir jāskat plašākā kontekstā. Paldies! Thank you very much for that very comprehensive review. Paldies! Es eh, esmu pārliecināts, ka Trebelis kungs ņems vērā jūs teikto, un tagad eh, dzirdēsim par laika grafikiem, pirms es dodu vārdu vēlreiz Trebelis kungam. Grozījuma iesniegšanas termiņš 24. marts, tā ir ceturtdiena, izskatīsim 12. aprīlī, 30. aprīlī, 13. balsojam, Libe komitejā tas tiek izskatīts jūnijā, un eh, Es ceru, ka tagad Tarabels kungs, vai jūs vēlētos izteikt kādu komentāru, ko jūs dzirdējāt, vai kādus jautājumus? Nu, ļoti ātri priekšsēdētāji kungs, jūs atgādinājāt datums. Es gribētu pateikties kolēģiem par izcilabo sadarbību un uzsvērt to, ka ar kopā ar asistentu Mariju Rapo mēs esam atvērti visām diskusijām par iespējamiem grozījumiem. Un paldies par jūsu labo sadarbību un uzmanību. Well, thank you all very much indeed. Paldies visiem, paldies visiem, kas piedalījās šajās diskusijās. Un paldies arī komisijas pārstāvjiem. Berenskungs, es nevarēju atrast jūsu vārdu šeit eh, manos dokumentos, bet tiešām paldies par jūsu jūsu ieguldījumu uz debatēs. Un vispēcot mēs pārējām pie pēdējā darba kārtības punkta, pirms mums būs ārkārtīgi nozīmīga diskusija par eh, iekšējā tirgus informācijas sistēmām. Es zinu, ka tas interesē ļoti daudz šās komitejas deputātus, bet, kā jau es teicu, uh, Vispirms, kuriet eh, Dikampo kundze runās Luisa Greka kunga vietā, mēs runājam par apdrošināšanas garantiju schēmām. Mēs eh, izskatīsim atzinumu projektu un tagad Kampos eh, kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Godātie deputāti, es runāšu Greka kunga vārdā. Viņš savā atzinuma projektā ir mēģinājis neatkārtoties par citu komiteju darbā iekļauto. Mēs runājam tieši par patērētāju aizsardzību apdrošināšanas sektorā. Jautājums varbūt vairāk ir tajā, kas šobrīd uh, ja patērētājs klients cieš, tad adekvātas naudas atm atmaksāšanas schēmas nav izstrādātas, un tas īpaši ir jūtams finanšu krīzes apstākļos. Pēdējo gadu ekonomiskā lejupslīde ir pierādījusi, ka tam ir samērā negatīvs iespējas uz patērētāju ticību finanšu sektoram, un mums vajadzētu nodrošināt, lai patērētāju samaksātājs par pakalpojumu un atmaksāšanas veids ir garantēts. Protams, ka mums ir jārunā galvenokārt par patērētāju aizsardzību, un varbūt svarīgākais ir tas, ka Eiropas Savienības līmenī jau ir atrunāts minimālais aizsardzības līmenis un apdrošināšanas, un banku sektorā jau darbojās investoru garantiju schēmas, un, protams, ka šobrīd apdrošināšanas sektorā tas vēl nav tik labi atrunāts. Šobrīd tiek piedāvātas dažādas e, sistēmas, un dažādās dalību valstīs ir nevienāds patērētāja aizsardzības līmenis. Un praksē tas nozīmē to, ka e, šobrīd ir samērā nevienādi spēles noteikumi daž, starp dažādām dalību valstīm. Referents ir pārliecināts, ka apdrošināšanas garantijas sistēmas ieviešana patērētājs pasargās daudz lielākā mērā un stiprinās patērētāju ticību iekšējiem tirgumam. Atzinuma projekta sagatavotājs uzskata, ka vajadzētu izstrādāt uh, apdrošināšanas garantijas sistēmas e, saistošas noteikums, un tas nodrošinātu polišu turētājiem adekvātu juridisko aizsardzību. Protams, ka ir dalība valsts, kurās tas viss jau ir atrunāts un darbojās, un tomēr tas arī ir galvenais referenta teiktajā - minimālie harmonizācijas principi. Nākotnē AGS vajadzētu balstīties uz uh, administratīvo un uzraudzības sistēmu ieviešanu darību valstīs. Visbeidzot, referents runā par informācijas pieejamību, par uzraudzību un par informācijas sameklēšanu. Referents uzskata, ka visai informācija ir jābūt pieejamai, informa pieejamai patērētājam, un informācijas nepubliskošana ir būtisks elements patērētāju uzticības zudumam. Uh, Ir jārunā par kompensācijas schēmām, un tā ir jābūt caurskatāmai, un ir jābūt eh, pārdzamiem arī pārobežu maksājumiem. Varbūt nākotnē AGS vajadzētu izvirzīt eh, adekvātu un piemērotu pārējais periodu. Un visbeidzot, apdrošināšanas sektoram ir nepieciešams adekvāts eh, uzraudzības mehānisms, tikai tad apdrošināšanas garantiju sistēmas piedāvātāji varēs piedāvāt tādus produktus, kas eh, pietiekam aizsargā patērētāju. Pie tām uzraudzības eh, iestādēm ir jābūt gan dalību valstu, gan Eiropas līmenī. Priekšsādātājs, paldies! Paldies, jūs eh, mums prezentējāt ārkārtīgi nozīmīgu atzim, atzinumu, jo, protams, ka patērētāja aizsardzība finanšu sektorā mūsu komiteja interesē īpaši. Un tagad uzklausīsim ēnu referentu teikto Švābs kungs, Kreutzmana kungs, Šmita kunga vārdā runās Rūles kundze, Kamfar kunga vārdā un arī Foksa kungs runās. Tas būtu ēnu referenta teiktais, un tad ir Lindas, Lindera kungs no komisijas. Ā, lūdzu, jā, jūs tur sēžat. Un Makenzei kungs. Es jums došu vārdu beigās, bet tagad Švāba kungam. Pozicinam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms paldies Korēda Kampošu kungam un, protams, arī referentam Loji Grekam. Uh, ar kuru mēs jau pagājušajā nedēļā tikāmies, eh, lai apspriestu galvenos punktus viņa ziņojumā. Šobrīd eh, pat pusē eh, es valstu nav drošības sistēmas, ja patērētāji cieši no apdrošināšanas sistēma bankrota. Uh, pastāvšās sistēmas, kas ir, eh, ir ļoti atšķirīgas, piemēram, par eh, garantijas summu vai eh, darbības jomu. Tāpēc Eiropas Tautas partijas grupa un es kā Andrafrens atbalstām tiešām komisijas vēlmi veidot vienotu juridisko ietvaru ar minimālajiem standartiem visām dalību valstīm. Uh, Mēs uh, rēķināmies ar to, ka tas ne tikai veicinās uh, patērētāju uzticību um, apdrošināšanas tirgumu, bet arī stiprinās vienoto tirgu, jo tas veicinās arī caurskatāmību šajā jomā. Komisijas priekšlikums uh, pēc maksātspējas divi direktīvas pieņemšanas iekļaujas virknē uh, komisijas pasākumu, kas tika vērsti pret finanšu krīzi. Un eh, šeit, Eiropā, mēs vēlamies stabilizēt finanšu uzņēmumus, bet arī eh, tālāk pilnveidot finanšu pakalpojumu iekšējā tirgu. Principā eh, tāpēc daudzos punktos piekrītu Greka kunga ziņojumam, bet, lai saīsinātu šo diskusiju, uzreiz pievērsīšos tiem punktiem, uh, kuros eh, es iespējams iesniegšu grozījumus, jo man šķiet, ka šo to te vēl var uzlabot. Es domāju, ka ir pareizi ka šādas uh, drošības sistēmas, kā komisija piedāvā, stātos spēkā tikai tād, ja vairs nepastāv cita aizsardzības mehānismi, piemēram, uh, maksāt pēc divu direktīvas noteikumu. Ja es domāju, ka um, tādā jomā, kā šajā, ja nav galīgi nekāda risinājuma, tad vajadzētu tos uh, noteikums prasīt pildīt tie, kas ir, nevis vēl ko vairāk. Un otrkārt, um, vēl viens punkts ir, par ko vajadzētu runāt, tā ir tā iespēja par iespējamu uh, ierobežojumu maksājumiem, piemēram, mm, ieguldījumu nodrošinātāji. Šeit patērētājiem vajadzētu ziņāt, kādu risku viņš atsevišķā gadījumā uzņems un kādu savukārt varētu nodrošināt vai garantēt ar uh, likumspēku. Un es domāju, ka šeit jārunā patērētājiem draudzīgs risinājums ne tikai apdrošināšanas jomā, bet arī jo patērētājs vēlas tādas izdevīgas cenas saviem apdrošināšanas produktiem, un tas ir jāievēro. Mēs ar Lūiju Grehu šeit varētu pāris jautājumus izdiskutēt, bet nu kopumā es priecājos par iespējamo sadarbību un paldies par labo darbu. Much, Schwab. Paldies Švāba kungam. Kreutzmann kungs. Thank you, Mr. Chair. On behalf of Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es, Ūla Šmitas, mana kolēģa vārdā vēlētos pateikties eh, Greka kungam par ļoti labo sadarbību. Ūla Šmita uzskata, ka ir ļoti būtiski stiprināt patērētāju aizsardzību, izveidojot kopīgus Eiropas Savienības noteikumus, jo pilnīgi visās dalību valstīs patērētāji būtu jāaizsargā vienādā līmenī. Tas arī stiprinātu iekšējā tirgus pakalpojums finanšu tirgus apmērā. Patreizējā likumdošana to nenodrošina. Ir jāizveido noteikumi iekšējā tirgū finanšu pakalpojumiem, tāpēc Liba grupa atbalsta lielāko daļu no Greka kunga teksta, un mūsu politiskā grupa atbalsta arī tādus tele tādus elementus, kuri iestājas par minimālo harmonizācijas līmeni it visās darī, dalību valstīs. Mēs uzskatām, ka nelielajā daudzumā bankrota gadījumu to nevajadzētu uzskatīt par normu, jo jebkura jebkuri, jebkuras investīcijas un finanšu ieguldījumi dažādās schēmās, to nevajadzētu uz, uzskatīt par fiskālas dabas maksājumiem. Patreiz eh, finansējumu ir spiesti sekt eh, patērētāji un aizsardzība viņiem nav pietiekama. Ūla Šmita kungam ir bažas par 4, 6 un 8 punktiem. Uh, Piemēram, runājot par ceturto punktu, runa iet par nepatiesīgiem apdrošināšanas polišu pārdevējiem, par starpnieku maldinošās pārdošanas un krāpšanas gadījumā. Tas ir samērā plaši sastopams arī bankas sektorā, bet tas nozīmē, ka apdrošināšanas sabiedrībām ir pilna atbildība par savu darbinieku rīcību. Un otrais Šobrīd eh, starpnieki jau ir eh, apdrošināti ar trešās personas apdrošināšanu, un eh, mēs runājam arī par tādiem gadījumiem, kad būtu jābūt apdrošināšanas piedāvātāju uzraudzībai. Uh, un tam varētu izmantot jau eksistējošos uzraudzības mehānismus un savietot tos ar jauniem, jo maldinoša darbība un uh, citi pasākumi nav akceptējami. Sastais punkts. Tajā runa, Ūla kungs uzskata, ka tajā uh, neiet runa par patērētāju lielāku aizsardzību, jo patiesībā um, bankrota gadījumā uzraudzītājs neko nevar izdarīt. Piemēram, ja bankrota gadījumā patērētājs pieprasa naudu, tad šobrīd tas nav paredzēts. Ūle Šmitam kā Zviedram ir izdevies sazināties ar Zviedrijas uzraudzības iestāvi, iestādi, un ja apdrošināšanas sabiedrība bankrotē, tad uh, pārņemošā apdrošināšanas sabiedrība mēģina pārdot to pašu pakalpojumu, bet naudu atpakaļ nesniedz. Un astotajā runa iet tikai par lielajiem spēlētājiem AGS. Un, eh, ja, piemēram, viena no lielākajām apdrošināšanas kompānijām bankrotē, tad valstī vajadzētu atlīdzināt patērētājam. Jebkurā gadījumā valstī šādos gadījumos vajadzētu iejaukties un pārbaudīt, vai nenotiek krāpniecisks darījums. Tas ir arī Ulla Šmita teiktais. Viņš atvainojas, ka nevarēja piere, piedalīties šās dienas komitejas sēdē un ar lielu prieku sadarbosies ar referentu. Paldies! Thank you, Mr. Kreutzmann. And, uh, we... Paldies! Mēs, eh, protams, zinām, ka Ulla Šmits ir ļoti liels eksperts un labi pārzina šo jomu, un tagad es dodu vārdu Foksa kungam runāt pirms Rūlas kundzes, jo tehniski šobrīd ECR grupa un zaļo grupa ir vienādu, vienādu deputātu ziņā, un tagad ECR jūs varat runāt eh, zaļo grupas vārdā. Tātad, uh, Tas ir arī Foksa kungs saka, ka no turienes, eh, no tā arī nāk šis izteiciens, no turienes arī nāk tas, ka Londonas ģildē bija vienāds prieksēdētāju skaits, un tagad mēs ar zaļajiem esam vienādā skaitā, ECR un zaļie. Vispirms vēlētos pateikties eh, Greka kungam par sagatavoto atzinumu, un es atbalstu komisijas ideju apdrošināšanas garantijas schēmām izveidot Eiropai kopīgas noteikumus. Taču mēs neesam vienisprātis ar Greka kungu, ka vajadzētu nodrošināt to Eiropas Savienības līmenī. Mēs atbalstam minimālo pieeju, jo, protams, ka nepieciešams aizsargāt patērētājus un tajā pašā laikā vajadzētu atmaksāt polises turētājam pēc eh, izcelsmes valsts principa. Jāsaka, apdrošināšanas tirgus ir atšķirīgs no banku idejas. Un, piemēram, ja apdrošināšanas kompānija bankrotē, tad uh, situācija ir stipri atšķirīga ba kā bankas bankrota gadījumā. Un runājot par finansējumu, no kuriems būtu jābūt polišu apmaksāšanai, tad jā, ir jāizveido apdrošināšanas garantijas schēmas. Tieši tāpat kā Kreutzmana hungs, mēs nedomājam, ka vajadzētu izveidot ex ante fondu, To vajadzētu darīt tikai gadījumā, ja situācija jau ir dramatiski notikusi. Mēs piekrītam Alda grupai, ka šīs garantijas schēmas vajadzētu attiecināt arī uz maldinošiem vai krāpniecības gadījumiem. Apdrošināšanas schēmas ir jāizmanto tikai tajā gadījumā, ja apdrošinātājs vairs pakalpojumu sniegt nevar, un ir jāizvairās no maldinošas pārdošanas vai krāpšanas gadījumiem. Pretējā gadījumā, ja pareizākot šādā gadījumā, šos krāpnieciskos un maldinošos pārdevējs nedrīkst iekļaut šajā schēmā. Mēs ar lielu prieku sadarbosimies tikties ar Greka kungu arī nākotnē. Priekšsēdētājs, paldies Foksa kungam, un tagad Rūlas kundze. Nu, pavisam īsi. Gribētu pateikties. Uh... Lādi Kampaškungam, respektīvi kolēģiem Grešam par iepazīstināšanu ar ziņojumu. Bet, nu, pāris piezīmes, ko kolēģi izteica, tās liek man domāt, un mums vajadzētu parunāt arī ar referentiem īpaši uh, par krāpšanu. Un tam ir jābūt ietvertam kaut kur citur, un es domāju, ka tas nav īsti šis eh, dokuments, kur tam jābūt ietvertam, bet nu var par to arī vēl runāt. Un vēl viens punkts, ko vēlos norādīt, un tas tika pieminēts, un tad vairs ne, ir lielas problēmas ar caurskatāmību. Un uh, Equitable Life gadījumā mēs redzējām to problēmu. Bija ar to, ka nebija eh, skaidrības par riskiem. Uh, klientiem. Un es domāju, ka tas ir jāpapildina. Tas ir tā, jāpastiprina šī doma. Tā bija Švāba kunga uh, ideja sākumā. Es domāju, ka tai vajadzētu pievērsties, jo es domāju, ka šeit vēl ir trūkumi. Well, thank you all very much indeed. Paldies visiem, kas piedalījās debatēs, un eh, šobrīd izskatās, ka šī komiteja jau ir izveidojusi pārliecību par to, ka ir jārunā par patērētāju aizsardzības informācijas daudzumu un arī par šīs informācijas saprotamību. Es zinu, ka Grekkungs savā ziņojumā to ir uzsvērs. Un tagad, godātie deputāti, es došu vārdu komisijas pārstāvjiem, par viņa sagatavoto balto grāmatu, un Markēzī kungs mums par to pastāstīs. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu pateikties komitejai par šo ļoti interesanto diskusiju. Gribētu pievērsties dažiem jautājumiem, kuri, manuprāt, eh, ir ļoti būtiski šajā diskusijā. Ne tikai šajā komitejā, bet arī ekonu komitejā. Gribētu sākt ar finansējumu jautājumu. Man bija prieks dzirdēt, ka ir zināma interese no šīs komitejas puses par tādu ex-ante finansējumu IGS garantijas schēmām. Uh, jo, ja ir tikai ekspostu finansējums, tad ir divas problēmas. Pirmkārt, eh, šīs ne, negodīgās prakses izpratība, jo tad eh, mēs, eh, tas ir tas, ko mēs nevēlamies. Mēs nevēlamies šādu sliktās prakses izpratību. Un otrkārt, ja ir tikai ekspostu finansējums, tad tā kā apdrošināšanas sabiedrību līdzekļi ir bieži vien saistīti un tās kopīgi riskē ar šiem līdzekļiem, tad mēs varam radīt tādu slodzes situāciju šajā te nozarē, jo ir varbūt kaut kādi konjunktūras cikli negatīvi, un tad izrādās, ka visiem apdrošinātājiem ir jāizdod nauda uh, vienā laikā, un tāpēc šis ekspostu finansējums ir prociklisks, un tāpēc ja mēs uzsveram, ka vajadzētu ex-ante finansējumu. Kas attiecas uz šo te svarīgo jautājumu, proti, ka jānodrošina, lai mēs uh, pārmērīgi Um, nepieņemam pārmērīgs pasākums šis programmas līdzināšanai, tad ir jānodrošina, ka ietekmes novērtējums uh, Baltijā grāmatā uh, ņemtu īpaši vērā situāciju riska kontekstā, kas radīsies tad, kad uh, maksātspēja divi funkcionēs. Tas nozīmē, ka mēs uh, nevērtējam finanšu stabilitātes ietekmi uz maksātspēju divi. Runa ir tikai par to, ka uh, šī sistēma, lai arī cik laba tā būtu, neradīs uh, uh, nulles riska vidi. Vienmēr kaut kāds risks pastāvēs un uh, būs vienmēr kaut kādas situācijas, kad uzraudzības iestāde nevarēs novērst problēmas apdrošināšanas kompānijā. Tāpēc IGS ir jānodrošina, lai patērētāju uzticība nezūd un lai būtu iespēja pēc iespējas drīzāk atjaunot šo uzticību, ja tā ir zudusi. Īpaši interesanta man šķita atsauce uz tiem tirgiem un problēmām, kuros uh, īpaši koncentrējas apdrošināšanas uzņēmumi Šeit nav nekāda brīnuma līdzekļa. Mums ir jāpanāk pareizais līdzsvars starp patērētāju aizsardzību un uh, pietiekami saprātīgu finansiālu risinājumu. Uh, un tad, kad tirgus ir koncentrēts, tad tas ir sarežģīti, jo lielāks apdrošinātājs var radīt arī lielākas problēmas, nokļūstot grūtībās. Uh, Komisija ir mēģinājusi to ņemt vērā ietekmes novērtējumā, un mēs esam ieviesuši tādu kā IGS kalibrēšanu atkarībā no dažādo tirgu koncentrācijas pakāpes. Tas nenozīmē, ka jebkurā gadījumā, jebkāda veida uh, apdrošinātāja uh, bankrotu varēs uh, absorbēt IGS, bet uh, tas var mazināt risku šādā koncentrētā tirgu. Un tomēr nav jāņem vērā tikai IGS, tas nav vienīgais risinājums problēmu gadījumā, jo uzraudzības iestādes uh, Uh, vairāk reaģē uz problēmām tajās uh, apdrošināšanas kompānijas, kas ir lielākas. Un visbeidzot, īpaši svarīgi man šita atsauce uz problēmu, kas varētu rasties, ja tiks prasīta tiesību nodošana citām apdrošināšanas kompānijām. Uh, Mums šī situācija ir rūpīgi jāizvērtē, jo šeit ļoti svarīgi ir radīt tādu ietvaru, kas kopā ar uzraudzības iestādi var pēc iespējas drīzāk atjaunot patērētāju uz, uzticību. Tātad šeit ir jābūt praktiski tādam darbības veidam, kas funkcionē. With... Jā, ar to arī beigšu. Paldies. Well, thank you very much indeed. Liels paldies. Es domāju, ka mēs tiešām varam atbalstīt visu šo te komisijas pieeju, ka tiks mums sniegta baltā grāmata, lai varētu apspriest šos iesaistītos e, jautājumus, un mēs, protams, to pozitīvi uztveram. Man ir prieks, ka varam diskutēt par šiem jautājumiem. Labi. Tad par laika grafiku, kas man šeit ir noteikts informēšu jūs par to un pēc tam došu vārdu vēlreiz Koreida Kampas kungam. Tātad grozījuma iesniegšanas termiņš ir 24. marts, šīs nedēļas ceturtdiena, grozījuma skatīšana 12. aprīlī, balsojums 13. aprīlī komitejā un balsojums ekon komitejā 2. maijā. Tātad diezgan uh, īss laika grafiks un balsojums plenārsēdē būs jūnijā. Uh, Daudz šeit manevrēšanas iespēju nav, bet šķiet, ka visi aktīvi ir iesaistījušies šī temata skatīšanā. Te Kampas kungs, vai jūs gribētu kaut ko piebilst? Uh, no. Nē, priekšsādātāju kungs gribēja tikai pateikties kolēģiem, rūpīgi pierakstīju viņu teikto un esmu gatavs atbildēt par jautājumiem pēc satura, bet noteikti nodošu šos jautājumus visus Līgreka kungam. Paldies! Paldies par to, ka sniedzāt šo prezentāciju un par jūsu ieguldījumu. Tagad pāriesim pie pēdējā šīs dienas darbkārtības punkta, kas ir Eiropas komisijas pārstāvja prezentācija par iekšējā tirgus informācijas sistēmu. Kā jūs daudz zināt, tad uh, Šis ir ļoti svarīgs projekts, lai uh, atbalstītu iekšējā tirgus darbību. Te ir skārti dažādi aspekti, un man vienmēr ir prieks, ka komisijas pārstāvji pie mums ierādas, un um, visiem ir arī izdalīts ziņojuma uh, eksemplārs, ko varat apskatīt. Un šeit ar lielu prieku sveicu mūsu komitejas regulāru apmeklētāju. Uh, Marianu Grēpēnu, kas uh, ir bijusi jau šeit, un mēs palaidīsim arī jūsu prezentāciju, un uh, labprāt došu jums vārdu, lai varat stādīt priekšā mums šo pētījumu, un pēc tam jautājumu uzdošanai došu vārdu ref, um, deputātiem. Uh, on... Paldies, priekšsādātāja kungs, par šo iespēju, ka var jūs informēt par to, kur mēs esam informācijas sistēmas jautājumā un kur vēlamies doties tālāk. Iemesls, kāpēc prezentāciju sniedzam tagad, ir tas, ka komisija ir pieņēmusi paziņojumu par IMI, jeb iekšē tirgus informācijas sistēmas paplašināšanu un arī par 2010. gada darba rezultātiem, kā šī sistēma ir darbojusies. Un šī uh, prezentācija ir arī svarīga, lai sagatavotu augsni reguli, regulas projektam, kur iesniegsim vēlāk šogad, šī gada laikā tātad. Uh, Atgādināšu par to, kas ir IMI. Tā ir uh, internetā balstīta uh, aplikācija, tātad tur nav vajadzīga īpaša programmatūra. Tas ir instruments, ko esam izstrādājuši kopā ar dalību valstīm visu līmeņu nacionālajām iestādēm. Tātad IMI apkopo uh, nacionālā, reģionālā un pašvaldību līmeņa iestādes dalībvalstīs. IMI tika izstrādāta, lai aizpildītu būtisku trūkumu. E, tad, kad kādai dalībās iestādē ir jāatbilst, jāatrod atbilstošais partneris e, citā dalībvalstī. Vairāk kā 6000 šādu iestāžu reģistrētas IMI, un tāpēc dalībvalstīm ir ļoti svarīgi, lai būtu instruments, ar kuru atrast sarunu partneri citā valstī. IMI šīm iestādēm ļauj arī apmainīties ar informāciju tādā drošā veidā. Te ir labi datu aizsardzības standarti un labi noteikumi, kas ir iekļaut šajā sistēmā, lai nodrošinātu, ka tā informācija, kas tiek nodota, tiktu nodota droši, jo šeit bieži vien ir personas dati. Un vēl viens svarīgs uh, elements šeit ir tas, ka šī sistēma darbojas visās ES valodās. Uh, galvenais instruments ir uh, jautājumu kopums, kas ir iztūkoti, un tos var izmantot uh, šīs iestādes. Piemēram, ja Lietuvas iestādē ir jautājums, ko uzdot Polijas iestādē, tad viņi var atķeksēt šo jautājumu lietuviešu valodā Uh, un šis jautājums tiek nosūtīts polijas iestādēji. Uh, un viņi saņem šo jautājumu poliski, pēc tam tiek sniegt atbildi, iztūkota un nodot atpakaļ Lietuvas iestādē lietuviski. Tātad šis ir viens no svarīgajiem uh, jautājumiem, kas tādējādi ir atrisināts. Tagad daži skaitļi un dati. Kopš 2009. gada uh, tiek izmantoti eh, šie, eh, šī sistēma profesionālām kvalifikācijām un kopš desmitā gada pakalpojumu direktīvai. Un, kā jau teicu, vairāk kā 6100 iestādes ir reģistrētas. Dažās dalībvalstīs ir tāda decentralizēta pieeja, ka a, eh, tās ir reģistrējušas pat visas pašvaldības šajā sistēmā. Šajā 6000 uh, iestādēs ir vairāk kā 11500 lietotāji, individuāli lietotāji, kas ir reģistrēti. Šobrīd ir apmēram 160 informācijas pieprasījumi mēnesī, tas ir diezgan zems skaits, bet uh, tas joprojām aug. 58% atbilžu saņem uh, atbildes, tātad tiek sniegtas uh, divu nedēļu laikā, un tas ir diezgan ātri, ja jūs uh, Eh, saprotiet, ka šīs ir iestādes, kurām nav kopīgas valodas un kopīga procedūra. Mēs arī veicam regulārs aptaujas par to, vai lietotājiem patīk lietot šo sistēmu, vai tas ir vienkārši, lai zinātu, ko varētu te uzlabot. Bet jau tagad 92% no lietotājiem atbild, ka viņi diezgan intuitīvi jau māca lietot šo sistēmu un tā ir viegli lietojama. Tagad daži skaitļi par to, kas notiek šai sistēmā. Tas ir uh, statistikas dati par profesionālajām kvalifikācijām. Te jūs redzat, ka starp šīm iestādēm uh, tiek apmēram 150 pieprasījumu nosūtīt mēnesī. Šī statistika apkopo dažādu aktivitāšu uh, kopumu dažādās dalībvalstīs, un ja mēs raugāmies uz to, kurš tad nosūta visvairāk jautājums par profesionālajām kvalifikācijām, tad apvienotā karalista Dānija un Nīderlanda ir tās valstis, kuras nosūta vairākumu šo pieprasījumu. Ja, ja mēs raugāmies uz salīdz, saņēmēju uh, pusi, tad Rumānija, Polija un Vācija ir tās valsts, kas saņems vairāk pieprasījumu šajā jomā. Uh, Par ko tad ir šie pieprasījumi, par kādām profesijām? Šajā grafikā jūs redzat, ka gandrīz trešdaļa no pieprasījumiem attiecas uz ārstiem. Kā jūs zināt, tad tā ir ļoti mobila profesija Eiropas Savienībā. Otrais lielākais e, skaits ir vidusskolas skolotāji, un trešā e, vismobilākā profesija ir e, medmāsas. Un tālāk tad ir sobārsti, aptiekāri, veterināri, arhitekti, fizioterapisti, um, grāmatveži un vecmātes. Mēs uh, cenšamies apkopot visas uh, mobilās profesijas šajā sistēmā. Un tagad par to, cik ātri uh, šie informācijas pieprasījumi tiek apstrādāti un cik ātri tiek sniegta atbildi. 43% saņem atbildi divu, es atvainojos, vienas nedēļas laikā. 59% saņem atbildi divu nedēļu laikā. Tad, kā jau es teicu, mūsuprāt, tas ir diezgan labs rezultāts. Ja jūs raugāties uz otru jomu, kuru nosac, eh, ja ietver imi, ir eh, pakalpojumi, tad mēs redzam atšķirīgu ainu. Mēs eh, gadu tagad lietojam šo sistēmu pakalpojumiem, un šeit jūs redzat, ka šie skaitļi ir daudz samāki nekā profesionālās kvalifikācijas jomā. Februārī jūs redzat, ka šīs pieprasījums skaits ir visaugstākais, un mēs ceram, ka šī pieaugošā tendence turpināsies. Bet mēs patiesībā esam prasījuši īmī koordinatoriem un um, nacionālajiem iestādēm, kāpēc netiek lietot šie sistēma pakalpojumu jomai. Un viena no iemesliem ir tādi, ka uh, tas, ko mēs šeit cenšamies panākt pakalpojumu jomā, ir administratīvās prakses uh, izmaiņas, un daudzas iestādes vienkārši turpina strādāt tā, kā tās strādā, un tagad pēkšņi tām ir jārīkojas atšķirīgi, piemēram, neprasīt vienmēr pilnu tūkojumu visiem dokumentiem, vai vienkārši kontaktēties ar citu valsts iestādi, citas valsts iestādes, un nevis vienkārši teikt atteiksim šo priekšlikumu. Uh, Tātad ir jāmaina administratīvā praksa, un tas nevienmēr ir vienkārši. Dažas iestādes ir arī teikušas, ka tās īsti nesaprot, kādi tad ir to jaunie pienākumi pakalpojumu direktīvas ietveros, un tas nozīmē, ka joprojām ir jānodrošina apmācība un informētība, lai šis, šī joma attīstītos. Tagad par IMI uh, attīstību, runājot par pakalpojumiem un profesionālo kvalifikāciju. Šis instruments, mūsuprāt, darbojas ļoti labi, un mēs uzskatām, ka būtu vērtīgi šo instrumentu izmantot arī citās uh, politikas jomās. Tātad tas ir instruments, kas tika izstrādāts kā universāls instruments, un to var pielāgot lietošanai arī citās politikas jomās. Un, lai to demonstrētu, 5. martā padome nolēma uzsākt pilotu projektu un izmantot IMI darbinieku nosietīšanas direktīvas jomā. Tā būs tātad trešā joma, kurā tiks izmantot IMI sistēma. Un eh, tad mēs redzēsim, vai eh, ir iespējams pielāgot šo sistēmu un um, atrisināt jautājums, uh, kas ir saistīta ar darbinieku nosūtīšanas direktīvu. Un ceturtā politikas joma, kas tika pievienota IMI, tieši pateicoties uh, parlamentam, jo jūs iekļāvāt atsauc uz IMI pacientu tiesību direktīvā, tad tā ir šī joma, kurā tā tiks lietot šī sistēma, pacientu tiesību joma. Uh, Pagājuši gadu mēs skatījām vēl citas politikas jomas, lai izvērtētu, kāds būtu IMI izmantošanas potenciāls, un esam identificējuši 25 dažādas direktīvas, kurās uh, teorētiski būtu uh, vērtīgi lietot IMI. Bet tas, protams, ir jāapspriež ar visām iesaistītajām pusēm. Azartspēles un e-komerci ir divas no šādām jomām, kurās to varētu izmantot. Uh, Vēl viena daļa mūsu paplašināšanas politikā IMI ir tāda, ka mēs vēlamies pievienot jaunas funkcijas, proti mode, moduli, kur varētu izmantot uh, ziņošanas procedūrām. Jūs zināt, ka daudzās, uh, daudzos gadījumos ir dalībvalstīm pienākums ziņot par jauniem noteikumiem vai izņēmumiem, un tas šobrīd nenotiek sistemātiskā veidā. Tā kā jau tik daudz iestādes ir reģistrētas IMI sistēmā, uh, būtu vērtīgi tām sniegt šo instrumentu kā sistēmu, lai tās varētu veikt šo ziņošanu ar tās starpniecību. Vēl mēs vēlamies šo sistēmu sasaistīt ar pastāvošām sistēmām. Tādu ir daudz, piemēram, profesionālo kvalifikāciju datu bāze, kura mūsuprāt varētu tikt sasaistīta ar imī sistēmu un novērstu tādējādi divkāršu darbu. Tātad īsumā sakot, mēs vēlamies IMI attīstīt kā administratīvās sadarbības instrumentu kopumu, kas iestādēm dotu iespējas apmainīties ar informāciju savā starpā, bet arī eh, starp iestādēm un komisiju, piemēram, ziņošanas procedūras ietvaros. IMI atkārtotas lietošanas eh, plusi ir acīm redzami. Uh, ir daudz lētāk, ja uh, ir jau kaut kas izstrādāts un uh, sistēma, kas jau pastāv, uh, ir pieejama daudz drīzāk nekā, ja tā jāizstrādā no jauna. Bet arī, ja paraugāmies no lietotāja perspektīvas, tad uh, ir daudz draudzīgāk lietotājam, ja viņš var izmantot vienu sistēmu dažādiem uzdevumiem, viņam nav jāreģistrējas dažādās sistēmās, viņi var izmantot vienu sistēmu un veikt visus administratīvos sadarbības uh, uzdevumus ar šo vienu instrumentu. Arī par atbalstu, tehnisko atbalstu apmācību, protams, ir vienkāršāk apmācīt cilvēkus lietot vienu instrumentu, nevis vairākus. Un visbeidzot, Jo vairāk lietotāji mēs sajūdzam vienā sistēmā, jo uh, plašāk varam izmantot uh, šos uh, tīkla sasaistas plusus, un ja mēs iesaistīsim vēl vairāk lietotāju, tad tas atvieglos visu šo darbu visiem. Vēl viens imī svarīgs punkts ir tas, ka IT lietotājiem nerodas nekādas izmaksas. IMI uh, izmaksas sēdz pilnībā Eiropas Savienība, tātad dalībvalstīm nav nekas jāiegulda īmī uzturēšanā un lietošanā, līdz ar to šī sistēma ir ļoti viegli pieejama. IMI nav tikai sistēma, kas ir paredzēta administrācijas iestādēm, tā palīdz arī pilsoņiem un uzņēmumiem, uh, Tādējādi viņi var saņemt ātrāk atbildes no iestādēm, jo iestādes ātrāk var atrast pareizo informāciju, vajadzīgo informāciju. Tas arī būtiski e, samazina nepieciešamību tūkot dokumentus, jo dalība valstis vienkārši var palūgt uh, da, citas valsts iestādē, vai šis dokuments ir spēkā, vai tas ir īsts dokuments, un neprasīt e, zvērnātu tūkojumu, tātad ar notariālu apstiprinājumu. Uh, Un kā tad ir nākamie soļi? Vispirms mēs domājam, ka vajadzētu intensificēt apmācības un informācijas pasākumus, lai veicinātu lietojumu aktivitāti pakalpojumu jomā. Un mēs arī prasījām pētījumu par IT struktūru, lai nodrošinātu to, ka šī sistēma būs lietojama un eh, noturīga ja to paplašināsim arī uz citām politikas jomām. Līdz 2012. gadam mums vajadzētu skaidru laika grafiku, uh, noteikt, kā mēs paplašināsimies, bet ir jākonsultēs ar iesaistītām pusēm, lai varētu uh, uzzināt viņu viedokli. Visbeidzot, mums ir jāiesniedz priekšlikums par īmī regulu parlamentam un padomēji šā gada jūnijā. Un šī IMI regula būs paredzēta, lai kodificētu pastāvošos datu aizsardzības noteikumus, un tie joprojām ir iesaistīti komisijas lēmumos. Eiropas datu aizsardzības uzraugs vienmēr uzstāja, lai šie datu aizsardzības noteikumi vienmēr būtu koplāmuma instrumentā, un es domāju, ka tagad ir nobriedz laiks to darīt. Bet eh, runājot par datu aizsardzības noteikumiem, mums ir arī jānoskaidro atsevišķo iesaistīto pušu kompetences un eh, jāveido eh, elastīgs instruments, lai to varētu izmantot arī citās politikas jomās. Tas ir tas darbs, kas mūs sagaida. Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par to, mums ir tiemekļa vietne, kurā varat atrast visus dokumentus, tā skaitā arī gada ziņojumu, uh, Komisijas paziņojumā par IMI tālāku attīstīšanu jūs atradīsiet in detalizētāku informāciju par mūsu paplašināšanas stratēģijas galvenajiem punktiem. Un visbeidzot, ja jūs tas interesē, mēs varētu arī noorganizēt maijā vai jūnijā tādu informācijas semināru par IMI tas būtu tiem, kas grib zināt tieši, kā IMI darbojas, tad mēs varētu šo sistēmu arī nodemonstrēt. Tas arī viss, bet, protams, ar prieku atbildēšu arī uz jūsu jautājumiem, ja jums tādi būs. Well, Marian, thank you for a very... Paldies, Marijānai, paldies par ļoti interesanto prezentāciju. Un uh, Jūs mūs iepazīstinājāt arī par nākotnes stratēģiju un runājot par iekšējā tirgus pārvaldību, tad jautājums kļūst ar vien aktuālās, at, aktuālāks īpaši pārskatot iekšējā tirgus likumu un šis imī būs svarīgs instruments pārvaldībā. Kā jūs pieminējāt, ir vairākas jomas, uz kurām tas tiks piemērots, un esmu pārliecināts, ka komiteja jūs atbalstīs šajā darbā. Kolēģi, mums ir palicis vēl nedaudz laika, vai kādam ir jautājumi, piebildes Švāba kungs jau pieteicās, līdz ar to pirmajam došu vārdu Švāba kungam, tad ir eh, Kampas kungs, Rūlas kundze, Švāba kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji kungs. Sākumā es gribētu pateikties komisijai par prezentāciju. Es domāju, ka šī mīs sistēma ir eh, nozīmīga un ir izcēlusies arī diskusijā, tad, kad diskutējam par vispārējais nozīmes pakalpojumiem. Un ir jāinformē valsts pārobežu kontekstā, arī tādēļ, ka dažkārt ir valodu uh, barjeras. Uh, iekšējā tirgu, jo valsts parasti nu, nav bijušas uh, spējīgas pārvarēt dažādas uh, šķēršļus. Līdz ar to šis uh, regulējums ir ļoti pozitīvs. Un tad arī datu aizsardzības jautājums šajā sistēmā tiek pieminēts, jo šeit tiek runāts par uh, suverēniem datiem. Un līdz ar to ir jābūt tādai noteiktai datu aizsardzībām. Es esmu parādzījies uz to, ko jūs šeit aprakst, un patiesi ir tā, ka mm, Vācija ir no nu, labākā. Uh, Nu, šajā iekšējā tirgus uh, regulējošo iestādi augstāko skaitu, bet arī mazas valsts ar augstu skaitu. Igaunijā ir ļoti daudz uh, šādas iespēja, iestādes um, pakalpojumiem un tā prezentācija, ko jūs mums sniedzāt. Uh, es gribētu zināt, kādas tad ir tās būtiskākās problēmas. Sistēma vēl nav īsti tāda sena. Uh, dalība valsts noteikti vēl strādā, un es gribētu zināt, kādas ir problēmas pielietojumā, vai ir noteikti samatu grupas, piemēram, ārsti, vismaz to es dzirdēju, ka šeit ir speciāls uh, problēmas, un varbūt, ka jūs varētu īsi vēl par problēmu mums pastāstīt. Paldies! Um, yes, there are some interesting pieces of data here. Tā tad Jā, mums varbūt vajadzētu izskatīt arī citus jautājumus. Un, eh, kā jūs teicāt, ir 65 organizācijas, kas nodarbojas ar profesionālās kvalifikācijas reģistrēšanu. Un tagad profes, profesoram Kureida Kampas. Paldies, prieksēdētāji kungs. Eh, es vēlētos pateikties eh, komitējai par to, ka jūs organizējāt šo komisijas prezentāciju. Tā bija ārkārtīgi skaidra un saprotama, taču vienlaicīgi liek mums padomāt arī par citu fenomenu, kas šobrīd notiek, varbūt pāris komentāri. Ideja par to, ka vajadzētu izveidot nacionālu iestādi pilnīgi visos līmeņos, tad jau šobrīd ir skaidrs, ka tam vajadzētu iekļaut arī uzņēmējus, jo vajadzētu iekļaut tajā arī arotbiedrības. šajos imī projektos jautājums, vai tie ir pieejami arī visiem iedzīvotājiem, vai tomēr nē? Vai pieejamība ir domāta tikai varas iestādēm un pakalpojumu sniedzējiem? Un otrais jautājums, ko vēlētos uzdot Marijānas kundzei, ir saistīts ar šīs sistēmas un projektu proaktīvo raksturu, vai arī šī sistēma ir tikai informatīva raksturu? informatīva. Protams, ka būtu ārkārtīgi svarīgi, lai informācija būtu pieejama, taču vēl labāk būtu, ja komisijas pārstāve pārstāvji nākt klajā ar proaktīvu piemēru, kā piemēram vienas valsts varas iestāde var kontaktēties ar iestādi citā valstī. Vai komisija ir plānojusi darboties šādā virzienā. Vai jūs uzmanību galvenokārt vērsīsiet tieši uz informācijas nodrošināšanu? Tie ir būtiskākie jautājumi, un tomēr vēlētos arī svei apsveikt visus ar panākto šajā jomā. Vai ir vēl kādi kolēģi jautā priekšsēdētājs, kas vēlētos uzdot jautājumus? Varbūt tad es pats nākšu klajā ar dažādu raksturu komentāriem. Jūs pieminējāt to, cik svarīga ir valodas ideja un tulkojumi, un esmu pamanījis, ka tulkošanas sistēmā ir kādas izmaiņas. Esmu pārliecināts, ka IMI sistēma ir lielā mērā atkarīga no precīziem tulkojumiem. Varbūt jūs varētu mūs iepazīstināt ar to, kā notiek tulkošanas projekta tālāk attīstība. Un e, otrkārt, vēlētos pieminēt to, ka ir ārkārtīgi svarīgi runāt par apmācību un arī par sistēmas lietošanas uh, atpazīstamību un zināmību dalību valstīs. Jūs jau pieminējāt informatīvos seminārus, bet varbūt, ka šeit varētu iet vēl solīt tālāk un lietot arī citas metodas, proti kā veicināt sistēmas izmantošanu darību valst, dalību valstīs, jo īme tiešām ir ļoti noderīga un tāpēc iedzīvotājiem varas iestāžu pārstāvjiem to vajadzētu zināt. Jo, protams, ka uzņēmumiem, iestādēm, arī iedzīvotājiem ir jāzina, kur saņemt ātru informāciju. Kaut vai, piemēram, par kvalifikācijas savstarpēju atzīšanu mēs jau runājam par solvit sistēmu, un to varbūt tiešām varētu savilkt kopā ar jūsu pieminēto sistēmu kaut kādā veidā. Um, <clears throat> yes, thank you. Paldies. Vispirms eh, Švābas kungu uzdotais jautājums, kādas ir patreizējās problēmas. Es tikai vēlējos varbūt paskaidrot sekojošo, ka komisijai šobrīd nav apmaiņas informācijas satura pieejamība. Mums ir tikai statistika par to, kāda ir informācijas plūsma, no kuras valsts uz kur un tā tālāk. Informācija informācija tiek apmainīta par konkrētiem gadījumiem, un kā jau savā ievadrunā teicu, sistēmā mēs esam nodrošinājuši tādu aizsardzību, ka tikai tie, kuriem tiešām tas ir nepieciešams, tikai tiem ir pieejami personas dati. Tātad mēs varam konkrēti pateikt, cik daudz ir informācijas apmaiņa par konkrēto profesiju, bet mēs nevaram pateikt, vai tur ir kāda problēma, par ko tas ir. Uh, Protams, ka ir varas iestādes, ir tādas valsts, kurās mēs varbūt varētu sagaidīt lielāku reģistrēto iespēju institūciju un varas iestāžu daudzumu. Piemēram, Itālijā reģistrētās iestādes ir tikai 30% no visām, jo, piemēram, Itālijai ir zināmas grūtības, ka visas tās iestādes, kurām būtu jābūt reģistrētām sistēmā, īpaši tas attiecās uz reģionālo līmeni, arī tiktu piereģistrēts. Līdz ar to mēs izdarām zinām, ja vēlaties spiedienu uz Itālijas varas iestādēm, lai viss tiktu reģistrēts, jo, ja kāds uzdod jautājumu Itālijas iestādai, un tā nav pareizā iestāde, kas atbild par šo jautājumu, līdz ar to jautājums it kā iestrēgs un pareiza atbild netiek saņemta. Mēs vēlētos nodrošināt, lai visas dalību valstu iestādes, kuras var īstenot konkrētā jautājuma atbildēšanu, arī būtu reģistrētas. Dekampos kunga jautājums par uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Uh, IMI sistēma ir komunikācijas sistēma starp iestādēm, tajā nevar reģistrēties atsevišķas personas, taču ir dalība valstis, kurās e, sistēmā ir piereģistrējušās e, tirzniecības palātas, jo šīm tirzniecības palātām dažās valstīs tirzniecības palātās notiek uzņēmuma reģistrācija, un tad, kā jau es teicu, šīs tirzniecības palātas ir certificēts IMI izmantotājas. IMI nav pieejams vienkāršajiem iedzīvotājiem tēdeņās, un tomēr, jā, nākotnē mēs vēlētos izveidot savu veidu instrumentu, kas ļautu iedzīvotājiem un arī uzņēmumiem nodot informāciju patiešo iestādēm, ar IMI sistēmu, jo tā tiešām ir patreizējā sistēmas varbūt problēma. De Kampas kungs arī jautāja par to, vai informācijas apjā apmaiņa IMI sistēmā ir neformāla rakstura. Um, Iestādes jauta paprasa informāciju, ja tam tā ir nepieciešama, lai īstenot savu uzraugošo lomu. Par piemēru varētu jums minēt sekojošu situāciju. Mums bija e, Polijas polijas uzņēmums, kurš pārdeva cimdus un zeķes Čehijas tirgū. Un šis pārdevējs Čehijā uh, apgalvoja, ka viņam ir licence pārdošanai Čehijā, un tomēr dokumentu pārbaudot izrādījās, ka tā tomēr nav. Un tad Čehijas varas iestāde pieprasīja E, pieprasīja šim te reģistrētajam pārdevējam no polijas informāciju par to, vai tā ir patiesība vai nē, un atbildi tika saņemta uzreiz. Tātad tādā veidā šī sistēma darbojas starp dalību valstīm. Hārbor kungs, jūs pieminējāt vienu zemesvīdras piezīmi, un tas ir par imī tulkojumiem. Patiesībā Šobrīd tas vēl nav īpaši atrunāts, jo mēs izmantojam tulkošanai tā saucamos eh, brīvā teksta lauceņus, kas tiek nodoti tulkošanai. Un pagājušā gada decembrī bija tiesas nolēmums, kas attiecās uz intelektuālā īpašuma tiesībām IMI sistēmā. Mēs esam saņēmuši no gala patērētāja daudz sūdzību vai nožēlas vēstuli, kur saka, ka tieši šī te tulkošanas sadaļa viņiem pietrūkst visvairāk. Jāsaka, ka Google tulkošanas mašīnas izmantošana uh, nav iespējami, jo visiem datiem ir jāpaliek sistēmas ietvaros un tos pārcelt uz ārpus nav iespējams. Tagad eh, mēs vēlētos eh, izveidot savu veidu nākamās paudzes komisijas eh, mašīnu tulkošanas sistēmas no maiņu, un iespējams, ka tā sāks darboties jau šā gada septembrī, taču līdz šā gada septembrim, kā jau es teicu, mēs nevaram izmantot Eiropas komisijas mašīnu tulkošanas sistēmu, un eh, tas nozīmē, tas, protams, nenozīmē, ka e, tulkojums netiks saprasts, jo liela daļa jautājumu balstās uz jau iepriekš mūsu tulkotajiem jautājumiem. Un visbeidzot, jūsu jautājums par apmācību Šobrīd mēs mēģinām aptaujāt dalību valsts par to, kā darboties nacionālajiem IMI koordinatoriem, lai IMI pakalpojumu jomā darbotos pēc iespējas pilnasenīgāk. Un e, patreiz iemesli ir tāda, ka mēs vēlamies konkrēti piemērot piedāvāto apmācību katrai dalību valstī vajadzīgo problēmu risināšanai. Protams, ka mēs mēģinam piedāvāt e, apmācību arī ar ar dažādām informācijas apmaiņas sistēmām internetā, jo tad mēs varam arī ar internetu palīdzību, ar piemēram Skype palīdzību veikt apmācību, jo tad mēs varam apkopot un griezties pie lielas gala patērētāja daļas. Bet, protams, kā apmācība programmas piedāvāšana ir svarīga. Paldies! Good, well, thank you very much indeed. Paldies, saka prieksēdētāja kungs. Jā, raptīkums, lūdzu. Mikrofonu. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, κύριε Πρόεδρε. Es uh, gribēju uzdot uh, sekojošu jautājumu priekšsēdētāju kungs. Vai uh, šajā tīklā arī arotbiedrības var uh, iesaistīties? Es domāju, ka jautājumu jau uzdevu. Piemēram, Grieķijas Rūpniecības konfederācija tā ir organizācija, kas pārstāv rūpniecību kā tādu. Nu, es domāju vienkārši par Grieķijas realitāti, bet varbūt, ka citās dalībvalstīs situācija arī ir līdzīga. Organizācija, ko sauc ADI, ir eh, tā, kurā apvienojas eh, sabiedriskajā sektorā strādāšana. Tā ir tāda kā apvienība. Te ir eh, valsts darbos strādājošie, um, viņi var pieprasīt informāciju, vai viņi arī tiek šajā tīklā iesaistīti, jeb nē. Um, Thank you, Mrs. Rapti, Mrs. Graben. It's, it's fully up to the member states to. Patiesībā tas ir dalību valstu kompetencē kādas iestādes tiek reģistrētas IMI sistēmā. Nevienu iestādi mēs neizslēdzam no reģistrēšanās. Un ja, piemēram, dalība valsts ir nolēmusi, ka konkrētās, piemēram, pakalpojumu direktīvas īstenošanai arotbiedrībām ir loma spēlējama, tad, protams, arotbiedrības var reģistrēties. Katrā ziņā šajā ziņā mūsu sistēma ir ļoti elastīga un dalību valsts pašas nolēma, ko tās vēlas reģistrēt šajā sistēmā. Prieksēdētājs, jā, ja mēs runāsim par darbinieku nosūtīšanu, tad noteikti šī situācija būs daudz aktuālāka. Paldies komisijas pārstāvē par ieguldīto darbu un eh, droši vien, ka cilvēki raugās uh, uz to, kādas dalību valsts iestādes ir reģistrētas šajā IMI sistēmā. Mēs eh, jebkurā gadījumā vēlamies sadarboties ar jums šajā jautājumā un eh, vēlamies no jums redzēt konkrētu un formālu likumdošanas priekšlikumu. Pilnīgi noteikti, ka koordinatori izskatīs eh, jūsu likumdošanas priekšlikumu un tad iespējams, ka mēs to tādā vai citādā veidā iekļausim mūsu ziņojumos un idejās. Mēs runājam par dažādiem, dažādiem ziņojumiem, un mēs izskatām arī jūsu ikgadējo ziņojumu, ko esat mums atsūtījusi. Paldies! Un pirms mēs beidzam šās pēcpusdienas sēdi, Vēlētos pateikt, ka rīt no rīta pulkstens deviņos mēs atsākam mūsu komitejas sēdi, un tomēr mums ir zināmas izmaiņas darba kārtībā rītā. Pirmais darba kārtības punkts ir Roitovas kundzes atzinums par noguldījumu garantiju schēmām, tātad tas būs pulkstens deviņos, un pēc tam Pancērī kunga ziņojums un Salvīnī kunga ziņojumi. Tad 10.15 mēs sāksim balsošanu, pēc tam 11.30 pie mums ieradīsies Tajānī kungs par komisijas nākotnes idejām, un es esmu jau ticis informēts par to, ka Tajānī kungs mūs iepazīstinās ar ļoti interesantiem momentiem. No trījiem līdz četriem mums ir koordinatoru sēde, un pēc tam mums būs svarīga uzklausīšana, kuru vadīs Dekampa kungs par to, kāda ir trīs riteņu un četriteņu, respektīvi kvadriciklu situācija dalību valstīs. Un mēs runājam arī par motorizēto transporta līdzekļu publikācijām, un eh, komisija vēlas griezties pie visiem Eiropas iedzīvotājiem, kuriem ir interese šajos īpašajos transporta līdzekļos nāk klajā ar savu viedokli. Paldies visiem, kuri mūs klausījās un skatījās. Paldies komisijai. Un rītā viss tiekamies atkal deviņos. Paldies!